Lielbritānijā izdodas to panākt, tā pašā laikā nodrošinot efektīvu enerģijas padevi. Trešais punkts bija Eiropas eh, līmeņa regulējums, lai mazinātu riskus un izdevumus. Runa ir par 200 miljārdiem eiro nākamajos desmit gados. Mēs joprojām esam nobežījušies, ka enerģētikas sektorā at, eh, visās jomās eh, energoražošanā un uh, enerģijas saglabāšanā līdz energoefektivitātei nav uh, efektīva finansējuma. Finansējums ir, bet plānošana un caurskatāmība nav pilnībā nodrošinātas. Enerģētikas politika nav pilnībā caurskatāma investoriem, un tāpēc mums ir nepieciešams šis regulējošais ietvars, Eh, izmantojot gan Eiropas Savienības līmenī, gan nacionālos regulējumus. Nepieciešams eh, noteikt eh, skaidrus normas par izdevumiem un izdevumu sadali. Un tas bija trešais punkts, ceturtais punkts ir Eiropas Savienības līdzfinansējums. 15 līdz 60% visu projektu Uh, iztiek bez līdzfinansējuma. Tad 10 plus x procenti uh, ir tas skaitlis, kuram vajadzīgs līdzfinansējums. Bet mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka ir daļa pasākumu, kas būtu vajadzīgi uh, Eiropas Savienībā, tomēr netiek finansēti tirgū brīvajā tirgu. Piemēram, runa ir par Baltijas valstu integrēšanu, par Maltas un Sicīlijas starpsavienojumu, par uh, Mallorkas uh, iesaisti Eiropas enerģētikas tīklos. Un uh, Kipra ir tas lielākais izaicinājums un paliks tas lielākais izaicinājums. ir arī um, ļoti sarežģīti projekti, um, kas ir dārgi, kur ir sarežģīta topogrāfija un tāpēc ir vajadzīgs līdzfinansējums. Uh, ir uh, situācijas, kad katra valsts vēlas veidot savu dabasgāzes terminālu, tad mums būs vairāk drīz uh, gāzes terminālu nekā patērētāju. Tas nav pareizi. Uh, Un tāpēc mēs uzskatām, ka līdzfinansējums no Eiropas Savienības nozīmēs arī projektu uh, apkopošanu, kas arī uzlabos izmaksu un ieguvumu efektivitāti. Vakar mēs esam prezentējuši Eiropas Savienošanas fondu. Tas ir finansēšanas instruments. Un uh, ar finansējumu 1,2 uh, miljārdi Mēs vēlamies finansēt eh, ļoti daudz projektu sadarbojoties ar Eiropas investīciju banku, ar struktūru bankām dalību valstīs. Esam paredzējuši kredītus, projektu garantijas un arī um, skaidro naudu līdzfinansējuma veidā. Tātad mēs šo skaidro naudu papildinām ar finansēšanas instrumentiem. Novembrī mēs varēsim kopā pārspriest um, darba programmu enerģētikas jomā, un es jau tagad priecājos par šīm turpmākajām diskusijām. Pat šodien es runāju tikai par infrastruktūru, bet pēc dažām nedēļām ziņošu jums par visu enerģētikas darba kārtību. Lielas paldies Otiņgor kungam, tagad uzdosim jautājumus. Nu, saprotam, ka nav īpaši daudz laika, runāsim tikai vienīgi par infrastruktūrām un minēto informāciju, un es būtu ārkārtīgi pateicīgs kolēģiem, ja mēs tātad pievērstos un izteikt nevis piezīmes, bet tiešām uzdot jautājumus. Nu, varbūt, ka vienas minūtes laikā jūs varētu arī šos jautājumus izteikt. Frau de, eh, de Castillo kundze, lūdzu. Siguiendo sus indicaciones. Eh... Paldies. Jā, sekošu jūs instrukcijām, saka de Castillo kundze. Priekšādātāji. Komisārkungs, pirmām kārtām gribēju jūs apsveikt. Jūs minējāt vienu ārkārtīgi svarīgu jautājumu. Daudz svarīgs jautājums, no kuriem svarāk, svarīgākais ir tas, ka administratīvo procedūru lēnums, lēmums var novest pie tā, ka tiek atcelti dažāda veida infrastruktūras projekti. Tas ir milzīgs risks. Un neskatoties uz šo trīs gadu trīs gadu jūs noteikto limitu tik un tā. Manuprāt, procedūra ir ļoti lēna. Mēs to ļoti labi apzināmies. Nereti esam tādā situācijā, kur birokrātiskais lauks ir pārāk liels, un es domāju, ka tieši komisijai šeit vajadzētu strādāt par vidutāju, kas strādātu pie procedūras uzlabošanas, kas rīkotos ātrāk, neskatoties uz visiem šiem termiņiem un patiešām veiktu novērošanas procesu, jo, ja tā nebūs, tad um, nevarēsim pavirzīties uz priekšu. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi um, runāt par šo administrāciju. Jūs par to arī runājāt. Paldies! Nākamais runātājs - Valians kundze. Yes, uh, thank you, chair. Paldies priekšādētāji. Komisār kungs, paldies arī jums par šo priekšlikumu. Es to augstu vērtēju, kā jau es esmu to vairāk kārt jums teikusi. Tas ir gana pragmatisks, vienkāršs un nāk laikā, kad visi runā par krīzi, un Eiropai ir vajadzīgs šāds priekšlikums, kas ļautu visu teritoriju integrēt un Eiropai attīstīties. Pāris jautājumu. Pirmais. Kā, ko komisija domā par nacionālo infrastruktūru tālāku attīstību? jo tas ir ļoti vajadzīgs jautājums, un nav gluži skaidrs, vai dalību valstīm ir nolūki un finansējums tālāk attīstīt nacionālās infrastruktūras. Un otrs jautājums par vispārējo Eiropas tīklu. Kā šāda infrastruktūra var palīdzēt Eiropas tirgumu enerģētikas jomā? Paldies! Paldies, saka priekšsādētājs. Balčītis kungs tālāk. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, e, gerbiamas komisarė. Kaip ir eilinį kartą tikrai noriu padėkoti. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, es kā vienmēr pasakos jums par jūsu eh, darbu, ko jūs veicat pēdējos pāris gados, jo mēs zinām, ka energosistēmas Eiropas Savienībā ir ārkārtīgi svarīgas. Un Mēs ļoti labi apzināmies, kāda ir situācija. Mēs runājam ļoti daudz par trešajām valstīm, bet kā ar tiem deviņiem miljardiem, par ko jūs runājāt, e, tas ir stipri par maz. Es domāju, ka mums ir jādomā par īpašām projektu investīciju obligācijām. Taču ir jāuzdod arī jautājums attiecībā uz valsts pasūtījumu procedūru centralizēšanu. Iespējams, ka mēs šīs sistēmas tiešām varētu centralizēt, jo tas ļautu padarīt sistēmu efektīvāku enerģetikas sektorā. Paldies! Paldies priekšsētāji, paldies komisāram. Eh, liels paldies par to, ka jūs infrastruktūras izvirziet eh, darba kārtībā. Un pātrināšana arī ir ļoti interesants punkts, protams, nodrošinot lai netiktu vaināta pastavošā likumdošana vidas jomā. Paldies arī par to, ka jūs turpināsiet konsultācijas. Un ļoti jauki, ka finanšu krīzes laikā jūs uh, palīdzat nodrošināt šīs investīcijas. Ir trīs jautājumi. Ja jūs paredzat šos maksimāli 9 miljārdus līdz 20. gadam, tad kāpēc mēs izmantojam tagad tikai 1 miljārdu, uh, lai uh, atvieglotu šos aizdevumus no investīciju bankas un tā tālāk, un tad 8 uh, miljārdi pārējiem pasākumiem. Es domāju, ka stimuls būtu daudz labāks, ja mēs izmantotu divus līdz trīs miljārdus, lai samazinātu kapitāla izmaksas Otrkārt, ietekmes izvērtējumā jūs rakstāt pilnīgi pareizi, ka 70% no investīciju vajadzībām ir elektrības jomā, elektrības tīklu modernizēšanā. Un es saprotu, ka kritēriji ir formulēti tā, ka tomēr uh, lielāka daļa finansējuma ir paredzēta gāzes tīkliem. Kombinējot to ar 80% līdzfinansējumu, jājautā, kas tad notiks. Mums ir 4 līdz 5 miljārdi paredzēti Nabuko projektam un ļoti neliels finansējums citiem projektiem. Tad mums ir arī CCS. Viens miljārds tiek izdots konjunktūras programmās. Šī nauda ir pašlaik lielo uzņēmumu banku kontos, un nekas tur nenotiek vai ļoti maz kas notiek, un tad mēs šiem uzņēmumiem dodam vēl vairāk naudas. Es domāju, ka mums vajadzētu tomēr skaidri noteikt, kas ir noticis ar finansējumu, kas tika jau piedāvāts šiem uzņēmumiem. Nav ieslēgts mikrofons. A, przepraszam. Mówię, że to jest doku dokument niezwykle obiecujący, natomiast mam trzy... trzy... Priekšsēdētāji, šis dokuments ir eh, ļoti interesants. Bet man ir jautājums par proporcijām. 140 miljārdi inteliģentiem tīkliem un enerģētikas maģistrālēm, 70 miljārdi gāzes infrastruktūrām. No kurienes ir paņemta šī proporcija? Un kā tad ir ar Eiropas Savienības garantijām? Vai tas ir iekļauts arī te pašās proporcijas divi pret vienu? Otrs jautājums par pātrināšanu administratīvais procedūrās. Ideja ir laba, bet kāpēc eh, tas attieksies tikai uz atsevišķajām procedūrām, nevis uz visām? Tāpat eh, šis garums, garums procedūrai nav vienmēr izšķirošs kritērijs. Tas tikai norāda, ka nav organizatoriskas kārtības. Trešais jautājums ir eh, šis South Stream projekts, tad būtībā mums nebūs Nabuko projekts, tas būs Nabukino, tas būs maziņš. Un varbūt um, jūs varētu pateikt, kā jūs izvērtējat šo instrumentu. Uh, vai mēs tiešām varam garantēt sākotnēji paredzētās uh, investīcijas? Gubinska kundze. Paldies, komisāra kungs. Paldies, priekšsādātāji. Jūsu prezentētais dokuments ir ļoti svarīgs. Mūsu enerģētikas uh, stratēģijas eiropeizēšana tiks pātrināta. Jāsaka, es strādāju ne tikai ITRE komitejā, bet arī reģionālās attīstības komitejā. Un tāpēc es gribētu labprāt zināt, vai finansējums, kas ir paredzēts šim svarīgajam projektam, tiks izņemts uh, no struktūru līdzekļu finansējuma, ko tagad saņem dalību valstis. Es saprotu, ka daļa finansējuma būs no TNT, TNT bet uh, tas būtībā tikai nozīmē, ka mēs pārvietojam līdzekļus, uh, mazinot struktūru projektu finansējumu. Eh, mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Paldies, priekšādātāji. Komisār kungs. Gribēju teikt jums lielu paldies par šo vīziju, ko piedāvāja dokumentē. Un gribēju jums vaicāt, kādi tad ir tie projekti, kas saistīti ar Melno jūru? un ko esat paredzējis uzsākt, jo Melnais jūras reģions ir ārkārtīgi svarīgs energoapgādes drošības jomā. Jūs atsaucāties uz Nabuko projektu, jā, bet vai ir vēl kāda cita ar Melno jūru saistīta projekta? Un otrs jautājums, kas tad vadīs šo fondu, kas paredzēts infrastruktūrām? Kas tā būs par aģentūru un kādā veidā šis instruments uh, būs sasaistīts ar citiem fondiem, piemēram, struktūra fondiem. Un visbeidzot, jautājums par energo nabadzību. Kā esat paredzējis pārliecināties, ka enerģija tiek nodrošināta par saprātīgu cenu visiem pilsoņiem? Es domāju, tas ir ārkārtīgi svarīgi, ņemot vērā ekonomikas krīzi. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Nein, nein, äh, ich, äh, ich hatte die Übersetzung, es war etwas äh, langsamer als das. Paldies, priekšsētāji. Es gaidīju tūkojumu, tas bija nedaudz lēnāk nekā oriģināls. Es vēlos jums pateikties, komisāra kungs, mēs jau gadiem runājam par enerģētikas tirgu Eiropas līmenī. Un, protams, bez funkcionējušās infrastruktūras tas nav iespējams. Mums ir jāsasaista visas dalību valstis. Un beidzot, beidzot, komisija ierosina tos līdzekļus, kas ir paredzēti infrastruktūrai, izmantot ne tikai atsevišķajām valstīm un dalību valstu infrastruktūrām valsts iekšienē, bet arī starp savienojumiem elektrības un gāzes jomā. Es uzskatu, līdz ar to, ka jūsu priekšlikums ir ļoti svarīgs Eiropai. Man ir viens jautājums. Kādās daļās tiks sadalīta nauda? Cik liela līdzekļu daļa ir paredzēta projektiem Eiropas iekšienē? Un kāda daļa projektiem kā Nabuko ārpus Eiropai? Vai runāja tikai par līdzekļiem Eiropas projektiem? Podimātas kundze tālāk. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και... Paldies, priekšādātāji. Paldies arī jums, komisārkungs. Es gribēju jums teikt, ka, manuprāt, šī iniciatīva ir ārkārtīgi svarīga. It tīpaši šī infrastruktūras pakete enerģētikas jomā, viss, kas saistīts ar klimatu pārmaiņām, tam visam, protams, ir ietekma arī uz energoapgādes tirgu bet tas, protams, būs liederīgi arī tāpēc, lai izkļūtu no ekonomikas krīzes un lai dotu atkal tādu grūdienu Eiropas ekonomikai. Manuprāt, tā nav sakritība, ka šīs enerģētikas programmas e, ir iekļautas arī komisijas dokumentā, ko tā lika pagājuši trešdien. Un tur e, šai dokumentā komisija runāja par iespējām, kas jāizmanto, lai izkļūtu no krīzes. Un tur bija arī enerģētikas projekti. Es gribēju atgriezties pie finansējuma jautājuma. Daudz kolēģi to jau teica, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Un saskaņā ar jūsu teikto, ir vai tā, tie ir Eiropas projekti. Es gribētu tomēr, lai jūs izsakaties precīzāk, jo pašreizējā kontekstā par finansējumu runājot, to nav viegli atrast ir vienmēr vajadzīgas investīcijas arī nacionālajā līmenī, valsts ieguldījums un uh, privātā līmenī, jāsaka, ir problēmas. Esam dzirdējuši dažādas sūdzības no valstīm, uh, kur tiek teikts, ka nepietiek likviditātes uh, ekonomikas projektiem un tam līdzīgi. Un, protams, tas attiecas arī uz tādiem projektiem, ko minat jūs tiek runāts par banku glābšanu un palīdzību tam Eiropas līmenī, bet vai šajā posmā būs arī tādas iniciatīvas, kas mums varētu šķist noderīgs enerģētikas jomā? No nu, Eiropas komisijas, lūk, ir šī iniciatīva, bet vēl vajadzētu arī definēt prioritātes un nosacījumus šo Eiropas projektu uh, kontekstā tā, lai darbi varētu uzsākties Eiropas līmenī. Un visbeidzot, priekšādātāja kungs, Vai ir paredzēta arī tāda plaša infrastruktūras uzlabošanas darba enerģētikas jomā, arī attiecībā uz atjaunīgiem enerģijas resursiem? Jūs jau zinat, ka ir paredzēts izveidot tādas milzīgas iekārtas dienvidos, kas ļautu eksportēt saules enerģiju uz Vāciju un citām valstīm. Un Vai varētu tad dot kaut kādu motivāciju un, un stimulu arī šādām iniciatīvām? Tālāk Bensens kundze. Tak, herr formand. Jeg vil gerne sige til kommissionen. Paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs. Ir labi, ka mēs šobrīd sākam runāt par darbiem šajā jomā, un eh, es saprotu, ka projektiem vispirms ir jābūt ar kas, tādiem, kas pārstāv kopējas intereses, tiem jābūt ekonomiski dzīvot spējīgiem, tiem ir jādod labums gan sabiedrībai, gan videi, un arī jādod finansiāls ieguvums. Britu, spāņu, itāļu projekti, jūs jau par tiem stāstījāt, jūs stāstījāt, ka daži projekti tiek realizēti. Bet, redziet, mums jau nav izveidots īsts kopējais enerģētikas tirgus, jo lielākais, eh, lielākā daļa lielo kompāniju nemaz to negrib, jūs aplūkojat Baltijas valstis, Austrum Eiropa valstis. Nu, nevar taču pieļaut, ka nākotnē tās ir pilnīgi atkarīgas no Gazprom, un tieši Eiropas kopienas interesēs mums ir jāpiedalās līdzfinansēšanā. Un tādēļ man bija prieks dzirdēt, ka 80% finansējuma, lai nodrošinātu piegāžu drošību, nāks tieši no Eiropas Savienības. Ja mēs aplūkojam, piemēram, Somiju un Baltijas reģionu, šie 10 miljārdi kubikmetru gāzes par ko mēs runājam. Šeit ir jāstāsta ne tikai uz, eh, ne tikai uz gāzes vadu tīkliem. Baltijas valsts un Somija ir jāiekļaušajos projektos. Uh, Kolēģis Susa Vagner. Susa Vagner, Vagner kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos eh, varbūt eh, atkārtot to, kas jau tika teikts. Es runāju šeit par licencēšanas procedūrām dalību valstīs. Es domāju, ka komisijas dokumentam ir ļoti labi nodomi, taču eh, šie nodomi nav vienmēr saistīti ar rīcību. Uh, jo rodas grūtības eh, sākt darboties īpaši ļoti centralizētās valstīs. Un vēl kāds punkts, ko komisija nemaz neminēja. Cilvēki ir bieži vien pret šiem projektiem. Es domāju, vietējie iedzīvotāji, kurus tie skar tieši, jo visi šie labie nodomi, kas ir komisijai, un varbūt arī mums pašiem, vienkārši atdursies pret neveiksmi tikai tādēļ, ka eh, pilsoņi organizē dažādas procesa, protesta akcijas un nostājas pret šādiem lieliem infrastruktūras projektiem. Un es gribētu teikt, ka man ir ļoti žēl, ka Iberijas pussala ir palikusi ārpus šī dokumenta, un es ceru, ka šī kļūda tiks labota. Cipen, e, köszönöm szépen, elnök úr! Hercogas kundze, paldies priekšsādātāji, liels paldies arī komisāra kungam par to, ka viņš šodien ir klāt mūsu sanāksmē. Man ir daudz jautājumu, daži no tiem jau tika uzdoti. Es tagad vēlos pievērsties tiem projektiem, kas skar vairākas valstis, pārobežu projekti ar vairākiem dalībniekiem. Kā būs uh, uh turpmāk ar nolīgumiem, kas tiek slēgti? Uh, starp šīm valstīm, un vai tiešām realistiski var sagaidīt, ka ir iespējams tik lieliem projektiem ātri panākt vienošanos un noslēgt šos sadarbības nolīgumus. Mums bija, piemēram, procedūras sakarā ar Euronest. Tas būtu piemērs. Kavalju kundze. Thank you, President. I would like to congratulate. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlētos apsveikt komisāru par eh, to, ka infrastruktūras jautājums ir darba kārtībā Un vēlos apsveikt arī par to, ka dienvidu eh, ziemeļu koridors ir iekļauts eh, darba kārtībā. Tas ir svarīgs ne tikai dienvidu Eiropai, bet Eiropai kopumā. Un mums patiešām ir jāuzsver Iberijas pussalas eh, loma, Jūs minējāt par eh, sašķidrinātās dabas gāzes termināliem, eh, daži jau eksistē, mums Iberijas pusalā ir vairāki, un tie varētu būt ārkārtīgi svarīgi, lai varētu dažādot eh, piegādes un nodrošināt to lielāku drošību, kombinējot ar labiem uh, cauruļvadu savienojumiem. Tālāk runājot par uzglabāšanas kapacitātēm. Uh, kā daļu no e, šīs te infrastruktūras pakotnes. Paldies, Vinklers kundze. Kungs. Paldies priekšsētāji, paldies komisāru kungam, e, paldies par pragmātiskiem priekšlikumiem. Man īpaši pateik punkts par plānošanas un atļaujas piešķiešanu procedūru e, vienkāršošanu. Un es gribētu norādīt savulaik, mums bija lieliska pieredze Vācijā. Uh, apvienojot austrumu un uh, rietumu daļu. Mums bija šīs pātrināšanas likums, nosaukums ir briesmīgs, bet rezultāti bija ļoti veiksmīgi. Infrastruktūra Vācijā uh, tika veiksmīgi savienota, neskatoties uz to, ka sistēmas bija ļoti dažādas. Un es domāju, ka to varētu izmantot par modeli, apvienojot visu Eiropu. Paldies! Un tagad došu vārdu komisāru kungam. Um, Lūkšu viņu atbildēt uz visiem jautājumiem pēc iespējas īsākā laikā. Paldies! Dalību valstīs tiešām ir ļoti dažādi priekšnosacījumi, ir dažādas konstitūcijas, dažādi īpašumu tiesību noteikumi un arī jurisdikcija ir visai atšķirīgi noregulēta. Es nevaru iedomāties, ka, piemēram, Maltā uh, Eh, īpašo iestāžu un uh, tiesu skaits būtu tikpat liels kā Francijā. Tad mums ir dažās valstīs konstitūcijas normas, kas skaidri nosaka, ka īpašumtiesības uzliek arī zināmas saistības. Tad citur runa ir tikai par tiesībām. Un tāpēc mēs nevaram uh, šīs normas par trīs gadu procedūru izmantot vienādi visā Eiropā. Mēs varam izvirzīt šo mērķi - trīs gadi, un tad dalību valstīm uh, vajadzētu to īstenot, ņemot vērā vietējo specifiku. Dalību valstīm uh, vajadzēs mums skaidri norādīt, kā tās vēlas ievērot šo termiņu. Uh, būs Protams, jāveic arī personāla izmaiņas atbildīgajās iestādēs un arī jāpareic īpašas palātas tiesās, lai procedūras varētu noritēt ātri. Mēs šeit, šajā sadaļā par pātrināšanu runājam par pārobežu infrastruktūru, jo tieši pārobežu starpsavienojumi ir uh, Eiropas Savienības atbildībā. Mēs vēlamies šo modeli virzīt uz priekšu, un dalību valstīm ir iespēja to izmantot par paraugu. Dalību valstīm pašām ir iespēja veikt pātrināšanas pasākumus savā teritorijā. Mēs runājam par enerģijas sadali, par šiem super tīkliem, par reģionāliem sadales tīkliem. Tiem ir uh, tikpat liela nozīme kā nacionāliem tīkliem. Un arī tur var izmantot uh, tieši nacionālo pātrināšanas plānu. Uh, Tomasa kungam. Uh, šis jautājums par 9 miljārdiem un 1 miljārdu. Mēs esam atvērti noskaņoti. 1 miljārds jaunajiem finansēšanas instrumentiem ir, manuprāt, uh, stimuls. Tas ir sākuma punkts. Ir arī ļoti daudz kritikas par to. Uh, Un tieši tāpēc mēs vēlamies uzsākt šo modeli. Ja tas izrādīsies veiksmīgs, tad mēs to turpināsim katru gadu nosakot finansējumu. Un pēc gada vai diviem mēs e, noteikti palielināsim finansējuma daļu un uh, samazināsim to daļu, kas ir paredzēta skaidrās naudas aizdevumiem. Tad jautājumā par Nabuko. Tad Nabuko šeit neiekļaujas. Ja vispār Nabuko tiek finansēts, tad izmantojot EPA. Tur ir savs finansējums, un es teikšu jums atvērti. Nabuko un šis dienvidu koridors eh, tiks izlemts eh, nākamajā nākamajos piecos līdz desmit mēnešos, un uz to vairs neatiecas šīs ilgtermiņa plānojums līdz 2020. gadam. Uh, novembrī mēs runāsim uh, par uh, CCS, par oglekļa uztveri, uztveršanu un saglabāšanu, un mēs esam paredzējuši šo finansējumu 140 līdz 70 miljārdi, un attiecīgo finansējuma daļu arī uh, CCS sadaļai. Mums ir līdzekļi sešiem līdz septiņiem projektiem, par kuriem es atbildu, tad arī citi projekti, par kuriem atbild Hedegārdas kungs. Bet uh, tie ir līdzekļi, uh, kas netiek ieguldīti uh, Komercbankā, uh, Uh, kas nenozīmē procentus kādai trešajai pusei. Tie ir demonstrācijas projekti, ko finansē Eiropas Investīciju banka. Un lūk, mums ir, kā es teicu, noteikti skaits projektu, citi tiek plānoti. Tad jūs runājat par šo sadalījumu 140 miljārdi uh, elektrībai 70 gāzei. Tas nav akmenī iekalts finansējuma sadalījums Tad mēs esam plānojuši gāzes tīkliem un termināliem paredzēt aptuveni trešdaļu no finansējuma no šiem 9 miljārdiem. Bet tas būs atkarīgs no tā, eh, cik stipri ir projekti, cik lielā mērā tiem ir nepieciešams līdzfinansējums no mūsu puses. At, piemēram, ja mēs runājam par starpsavienojumu eh, starp Rotterdamu, Amsterdamu līdz Kelnei un Dortmundai savienojums starp Nīderlandi un Vāciju. Eh, katrs eh, savienojums, vai nu runa ir par elektrību vai gāzi, tiks finansēts eh, no tirgus līdzekļiem. Tur nav vajadzīgs valsts finansējums, jo tirgus ir tik lielā mērā ieinteresēts šajos starpsavienojumos, ka investīcijas būs nodrošinātas. Citi projekti prasa līdzfinansējumu starp 10 un 80 procentiem. Bet šī līdzfinansējuma likme ir atkarīga no tā, ko var sagaidīt no projekta, eh, cik lielā mērā tas ietekmēs elektrības un gāzes cenas, jo mēs, protams, rūpējamies par to, lai cenas eh, paliktu saprātīgas. Un, protams, budžeta priešlikumos Eh, ir zināma konkurence starp šiem izdevumiem un visiem citiem izdevumiem. Tad, ja mēs runājam šeit par 40 miljārdiem un tad 10 miljārdi um, enerģētikai, jautājums bija, vai šie 10 miljārdi tiks atņemti struktūru, struktūru paķētei. Jā un nē. Tad lauksaimniecības jomā eh, tiek pārdalīti līdzekļi, bet tieši tas ir budžeta politikas uzdevums Bet vai mēs runājam par 1% uh, no IKP vai 1 no 5%? Es nevaru pašlaik pateikt, kā izskatīsies Eiropas Savienības IKP pēc trīs gadiem. Vai tas būs tikpat liels kā pašlaik, vai lielāks, vai mazāks. Tieši tāpēc mums budžeta priešlikumā ir prioritātes, un es domāju, ka enerģētika ir pietiekoši svarīga, lai tai izdalītu 10 miljārdus, jo enerģētika nozīmē gan dzīves kvalitāti, gan infrastruktūras, gan klimata izmaiņas. Un enerģētikas infrastruktūras prasa lielu finansējumu. Kad mēs runājam par ceļiem, par dzelzceļiem un šosejām, tur mēs esam pavirzījušies uz priekšu daudz stiprāk nekā attiecībā uz enerģētikas infrastruktūrām. Te ir vēl ļoti daudz, kas jāizdara tika uzdoti jautājumi, kādi projekti kādās dalību valstīs. To es pašlaik vēl nevaru pateikt. Mēs runājām par reģioniem. Jā, protams, Spānija ir daļa no liela reģiona, piemēram, no Spānija Portugāle, vai Spānija Francija, vai Spānija Marokā. Un uh, mēs, protams, vēlamies iesaistīt gan operatorus, gan valdības. Ja es tagad iesniegtu šo sarakstu, tad gan dalību valstis, gan noteikti daži no deputātiem tikai paskatījos, cik daudz naudas ir manai valstī. Un nedod Dievs, ja šis finansējums būtu mazāks par iemaksām. Tad būtībā viss priekšlikums uzreiz būtu sabrucis. Piemēram, ja mēs runāsim par Vāciju, par manu dzimto zemi. Vācija enerģētikas jomā par infrastruktūrām uh, saņems daudz mazāku finansējumu nekā Vācijas iemaksas, tāpēc, ka šī valsts atrodas Eiropas sirdī, ir daudz iedzīvotāju, uh, un uh, šai valstī ir jāfinansē gāzes un elektrības tīkli ar tirgus līdzekļiem. Bet, piemēram, ja mēs runājam par Baltijas valstīm, par Maltu, par Grieķiju, tad šīs valstis mēs nevaram integrēt Eiropas tīklos bez līdzfinansējuma. Un ļoti piesardzīgi var teikt, ka arī finansēšanas uh, uzņēmumi un enerģētikas uzņēmumi uh, valstīs kā Francija, Vācija, Itālija, kas strādā šajās valstīs, ir uh, gatava strādāt arī uh, citās valstīs. Un Tāpēc mums jārīkojas saprātīgi un solidāri. Un pēdējais punkts. Protams, bija arī daudz citu jautājumu. Es labprāt uz tiem atbildēšu vēlāk, nākamo nedēļu laikā. Jautājums bija par to, vai šis finansējums ir paredzēts tikai Eiropas Savienības ietveros vai arī trešajās valstīs. Mūsu pamatprioritāte ir Eiropas Savienība, bet, protams, mēs nevaram ierobežoties tikai ar Eiropas Savienību. Tas nebūtu pareizi. At, piemēram, ja mēs vēlamies veicināt atjaunojamo enerģētiku Grieķijā, un ja darba grupa Task Force ierosina izveidot infrastruktūru, lai ražotu elektrību, ja to var iekļaut kā daļu no privatizācijas koncepcijas, tad mums jārīkojas ātrāk nekā to var paveikt uh, tirgus. Mums jāpaplašina Eh, šie savienojumi starp Grieķiju un Bulgāriju un arī citām valstīm reģionā, arī ārpus Eiropas Savienības, Balkānu valstīm. Tātad mums vajadzētu pastiprināti koncentrēties uz elektrības uh, savienojumu, piemēram, ar Serbiju un Melnkalni. Protams, šīs valstis nav Eiropas Savienībā bet nākamo desmit gadu laikā šīs valstis varētu kļūt par Eiropas Savienības dalību valstīm. Un tāpēc mēs būtībā jau iepriekš finansējām turpmāko iekšējo tirgu elektrībai. Cits piemērs. Ja mēs tiešām vēlamies veicināt enerģētikas partnerību uh, Dienvidu vidusjūras reģionā, tad mums ir nepieciešams vilkt uh, Eh, šos jūras kabeļus uz Alžīru, uz eh, Tunīsiju. Tas ir mūsu interesēs. Un tāpēc līdzfinansējums varētu šeit tikt paredzēts. Kaut vai šīs valstis ir ārpus Eiropas Savienības. Liels paldies jums par aktīvo diskusiju, un es esmu gatavs turpmākajos mēnešos vēl piedalīties jūsu komitejas sanāksmēs un atbildēt uz visiem jautājumiem. Paldies, saka priekšstādātājs, paldies visu vārdā. Pat mēs tagad eh, esam uzklausījuši dokumentu prezentāciju. Liels paldies komisāra kungam un mēs turpināsim darbu. Nākamais punkts - Eiropas tīklu un informācijas drošības aģentūra ENISA. Par to esam runājuši jau vairāk kārt. Šodien tātad vēlreiz mums ir vairāki grozījumi. Diemžēl kolēģis Čičesters nevar šodien būt klāt, bet neesam grozījuši mūsu darba kārtību. Tāpēc, ka mums jāpabeidz darbs. Gribu norādīt, ka ir vairāki grozījumi, tie ir sagrupēti. 250 grozījumi, ja es nemaldos. Un laika grafiks arī mums ir skaidrs. 10. novembrī notiks balsojums Tāpēc jautāšu ēnu referentiem. Ja es nemaldos, Ēlera kungs pārņem šo darbu un prezentēs mums Čitistara kunga domas. Tad varbūt tomēr varētu šeit lūgt klusumu zālē. Es nesaprotu, kāpēc visiem obligāti jāšalo zālē. Ja jūs vēlaties sarunāties savā starpā, lūdzu, ejiet ārā. Es domāju, tas būtu tikai taisnīgi Uh, pret tiem kolēģiem, kas vēlas tomēr strādāt. Lūdzu, Elere kungs. Priekšsēdētā kungs, liels paldies. Cienījamie kolēģi, es nu tā uzreiz nevaru ieņemt Čičestēra kunga vietu, bet tā kā uh, viņš uh, nevarēja ierasties, es mēģināšu sākt apskatīt uh, EPP grozījumus un varbūt arī sniegt tādu vispārīgāku viedokli. Es domāju, ka no praktiskā viedokļa mēs visi esam pārliecināti par to, ka parlaments vēlas stiprināt kiberdrošību kopumā, un mēs vēlamies stiprināt arī ēnisas lomu. Pašā sākumā mm, kad Enis sāka darboties, nu tas faktiski bija tāds kompromiss risinājums starp, liel, starp dalībvalstīm. Lielās dalībvalsts bija tā skeptiski noskaņots attiecībā uz Enis mandātu. Uh, citas valstis bija vairāk ieinteresēti šīs aģentūras darbībā, taču dzīvē Enis ir pierādījusi, ka uh, Eh, ir vērts šo mandātu paplašināt īpaši tādēļ, ka situācija ir kļuvusi daudz sarežģītāka nekā tad, kad mēs iesākumā par Enisu sākām runāt. Ja jūs eh, redzat, cik ļoti daudz ir grozījumu, mm, tad ir redzams, ka tos var sadalīt arī trīs grupās. Pirmajā grupā būtu grozījumi, kas attiecas uz pašu mandātu, Es domāju, ka parlaments vēlas paplašināt šo mandātu, ja mēs salīdzinām ar to, ko komisija piedāvā. Un kopējā nostāja būs tāda, eh, ka tā nav aģentūra ar izpildu mandātu, tas, protams, paliek dalību valstu ziņā, taču darboties spēju mēs vēlamies eh, uzlabot, paplašinot uh, to jautājumu loku un tos virzienus, kuros Enisa darbojas. Vispirms, Enisē būtu jāpiešķir diezgan plašs pilnvarojums. Eh, pirmkārt jau tas, eh, kā Enisa sadarbojas ar komisiju Un galvenais ir tas, ka, ja, ka komisija nevar, kad vien tā vēlas, eh, prasīt eh, komisijas eh, ekspertu viedokli. Es domāju, tas būtu jāpadara par obligātu nosacījumu. Ir virkne arī horizontāls dabas jautājumu. Ir jābūt arī labākai sadarbībai starp Enisu un GRC un tā ir jābūt arī, protams, daļai no eh, vispārējās eh, pētniecības ietver programmas eh, tajā sadaļā, kas attiecas uz IT drošību, un pašlaik tā tur nav iesaistīta, un tas nav loģiski. Protams, ka grozījumu skaits ir jāierobežo un arī pilnvaru skaits jāierobežo. Mēs vēlamies paplašināt NSS spēju, sadarbspēju ar citām organizācijām, un es domāju, ka komitejā ir tāds diezgan vienots uzskats par to, ka komisijas priekšlikums ir jāpaplašina. Otrais aspekts par mandāta termiņu. Šeit nostājas ir atšķirīgas. Viena no tām būtu tāda, ka tas būtu pastāvīgais aģentūras mandāts, kas nav nekas neparasts, taču parlaments reti ko tādu ir ar mieru kādam piešķirt, jo parasti mandāts ir laikā ierobežots, un tad tas ir nedaudz atkarīgs no tā, vai jūs tālāk to turpināsiet eh, apbalstīt vai apstiprināt vai nē. Tālāk runājot par kiberdrošības nodrošināšanu Eiropas Savienībā, šī problēma ir pastāvīga un laika gaitā tā tikai paplašināsies un līdz ar to mēs it kā varētu no vienas puses piešķirt neierobežotu mandātu, bet e, varētu iekļaut pārskatu klauzulu e, katrus piecus gadus, e, kad mēs izlemtu, ko tad darīt tālāk. Taču EPP viedoklis ir tāds, vismaz vairums EPP tā uzskata, ka tas ir tieši saistīts ar Enisas nākotnes e, organizatorisko struktūru jo visa šī vide, kas ir saistīta ar kiberdrošību, nepārtraukti mainās. Un pirms pieciem gadiem mums pat nebija puses no tā, tiem apdraudējumiem, ar kādiem mēs saskaramies šodien. Un līdz ar to arī pātienīsas struktūra mainīsies, jo tā būs jānodrošina kiberdrošība Eiropā. Uh, Un nav šodien skaidrs, kādas būs tās eh, saistība ar citām struktūrām, dalībvalsts drošības struktūrām, NATO struktūrām un tā tālāk. Tā kā varētu gadīties tā, ka pēc pieciem gadiem, lai gan mēs veidotu, turpinātu veidot tenis struktūru, izrādītos, ka nepieciešama pilnīgi jauna kiberdrošības struktūra. Piemēram, paskatieties, kas notiek ASV. Tas notiek apmēram piecu gadu ciklā, kad tiek izveidota jauna struktūra. Ja mēs to salīdzinām ar to, ko mēs darām Eiropā, tad mēs faktiski šeit esam e, tikai ceļa sākumā. Tā kā vai nu mums vajadzētu, mums vajadzētu paredzēt kāda varētu būt nākotne Mums tātad varētu būt šis neierobežotais mandāts ar pārskata klauzulu. Kaut gan no otras puses eh, tādai pāredzamai nākotnē vajadzētu paredzēt tenisas struktūru ar ierobežotu mandātu. Un tas noved mums pie pēdējā jautājuma par to, kur NSA atrasties. Un atklāt sakot, esmu uh, Um, sarūktināts par sarunu iznākumu ar Grieķijas uh, valdību. Uh, visa šī, visus, šī, visām šīm cīņām par Enisas uh, mājvietu vajadzēja izpalikt. Dalību valstīm to vajadzēja izlemt. Komisija mēģināja iesaistīties sarunās ar Grieķiju, jo runa jau nav tik daudz par izvietojumu, bet par operabilitāti, par darboties spēju. Un kamēr netiks panākts kompromiss, kā tas jau tika formulēts, varētu būt zināmi iemesli e, saglabāt ēnisas izvietojumu Krētas salā, bet varētu būt Atēnās arī nodaļa ar tādu operatīvāku darbinieku kopumu, jo viņiem ir jākustās, viņiem ir jāpārvietos starp dalību valstīm, jo ēnisa nav gluži e, tā aģentūra, kur darbiniekiem tikai jāsēž pie datoriem. Tas paliek dalībvalstu ziņām. Šī ir aģentūra, kas e, saskaņo dalībvalstu intereses. Tā ir tā kā tāda starptautiska domnīca, tā kā ideju ģenerators un tā tālāk. Tā kā tai ir jābūt eh, operacionālākai. Tātad pagaidām mēs saglabājam eh, tās novietojumu Krētā, būtu eh, tātad atsevišķi birojas, operatīvais birojas Atēnās un pārstāvniecība arī Briselē. Un nevar eh, tā apgalvot, ka visam ir jāpaliek krētā un tikai un vienīgi krētā un nekādas atkāps no tā visa. Tas nenodrošina pietiekoši efektīvi darboties spēju. Es nesen atgriezos, šorīt pareizāk sakot, no Vašingtonas, tikos ar Pentagonu un citām institūcijām. Un es domāju, ka ir daudz ciešāk jāsadarbojas arī ar ASV attiecībā uz kiberdrošības nodrošināšanu, un Enisa īsti vēl to nespēja darīt. Cilvēkiem ir pārāk sarežģīti, piemēram, pārvietoties un ceļot. Šeit nav runas ne par kādiem simbolismiem. Es, es, es to pat vispār te negribētu runāt. Mums ir jābūt tādai praktiskai pieejai, un ja mm, grieķi uh, ir gatavi piekāpties, mēs arī esam gatavi uz eh, kompromisiem, taču ja eh, Enisas eh, tātad pārvietošanās spēja, darbinieku pārvietošanās spēja neuzlabosies, mēs esam gatavi tur, mēs neesam gatavi to paturēt. Valjāna kungs, Valjānis kundze, paldies! Jā, nu tagad mums ir šie kompromisa grozījumi. Daži vārdi par to, Runājot par mandāta ilgumu, piekrītu tam, ka ir šīs divas iespējas. Bet es domāju, ka ja būtu šāds eh, neierobežots mandāts ar pārskatu iespējām katru gadu, tas dot pietiekams kontrolas iespējas komisijai un arī parlamentam. Uh, un tas arī atļautu aģentūrai eh, strādāt kā piltiesīgai Eiropas eh, aģentūrai ar šādu plašāku nākotnes redzējumu šādai IT aģentūrai. Es esmu pārliecināta, ka kiberdrošību un datu drošību arī ir jāiekļauj NIS kompetencē. Un es nedomāju, ka tai vajadzētu uzņemties kāds operatīvs uzdevums. Nu, bet, lūk, šī te robeža starp operatīviem un neoperatīviem uzdevumiem ir ļoti, šī robeža ir ļoti neizteikta. 2010. gadā, piemēram, es darbība tika uh, uzslavēta un iespējams, ka uh, arī regulā vajadzētu paredzēt Enisai tādus pašus uzdevumus. Enisa varētu palīdzēt dalību valstīm, e, nu, ap, paradarīt drošākus apdraudzētos tīklus, bet tā kā šāds darbs prasa uh, praktiski nepārtrauktu darbību septiņas dienas nedēļā, 24 stundas diennaktī, tas prasa arī papildus finansējumu cilvēku resursus. Runājot par to, kur uh, atradīsies aģentūra, ne jau parlaments ir tas, kam būtu tas jānorāda, vienkārši vajadzētu vērst uh, padomas uzmanību uz šo jautājumu un viņi varētu to apspriest vēlreiz. Nu, par šo te filiāli aģentūrā un pārstāvniecību Briselē izklausās saprātīgi, bet ņemot vērā finansiālās problēmas, krīzi un to, kas notiek Grieķijā, es, nu, tagad negribētu ar viņiem par to runāt. Un man arī nav skaidrs, vai tie solījumi, kas tiks sniegti, piemēram, pašreizējā periodā, arī īstenosies. Tā kā vienkārši paudīsim padomē savu viedokli, jo es domāju, tas nav mūsu jautājums izlemt par eh, vietu. Lielas paldies, tik augu un tālāk. Mulțumesc, domnule președinte. Lielas paldies priekšsēdētājiem. Iesākumā gribēju teikt, ka mums ir vajadzīga aģentūra, kas nodarbojas Eiropas mērogā ar kiberdrošību, un šai aģentūrai jābūt spēcīgai. Tas tāpēc, ka kiberdrošības jautājums ir joma, kas ar katru gadu kļūst arvien nozīmīgi. Tāpēc mums ir vajadzīgs izmantot ilgtermiņu pieeju. Un iesākumā teikšu, ka mēs atbalstām tādu mandātu, kas būtu bez darbības ierobežojuma termiņa, bet tik pa pieciem gadiem notiktu darbības pārskatīšanas uh, process. Otrām kārtām kas attiecas uz eh, mandātu paplašināšanu. Manuprāt, aģentūrai vajadzētu jau būt operatīvai, operatīvai eh, kapacitātei un vajadzētu spēcināt arī dalību, rīcību dalību valstīs, kas attiec uz tīklu un informācijas tehnoloģiju drošības nodrošināšanu. Uzsvēršu, ka te jau nerunājam tikai un vienīgi par koordinācijas darbību ar dalību valstīm. Jo nevar būt tā, ka dalībvalstīs ir kaut kas nacionālās iestādes, kas tad ir mm, kaut kādā veidā, kas kaut kādā veidā aizstāj šīs aģentūras darbību. Aģentūrai, protams, jādod ieguldījums starptautiskajā sadarbībā šai jomā, un turklāt šai aģentūrai ir jāspēj arī ievākt informāciju, kas tiek nodota no dalību valstīm, kā arī sadarboties ar dažādu veidu akadēmiskajām aprindām, rūpniecības sektoru, tāpat iesaistot arī pilsoniskās sabiedrības viedokļu, viedokļu iegūšanu un tam līdzīgi. Aģentūrai turklāt ir jābūt pilnvarām darboties visā Eiropas līmenī turklāt sadarboties, protams, ar Eiropas Savienības iestādēm. Un lielākā daļa budžeta būtu jātērē tādām darbībām, kas saistītas ar kiberdrošību, un mazāk savukārt tādām, kas saistīti ar administratīviem jautājumiem. Grozījums par šo par šām jomām arī iesniegšu. Tāpat arī par šo um, mītnes vietu. Šobrīd aģentūra atrodas Eraklionā. Grieķijā. Un es domāju, ka mums vairāk vajadzētu domāt par tiem kritērijiem, kas jāievēro šai mītnes vietā. Un nevis tik daudz par, par, par vietu kā tādu. Es atbalstu to, ka šī mītnes vieta paliek Grieķijā, tieši tā kā to nu, arī tā, tā kā tas tika lems Podimatas kundze Es domāju, ka varētu palīdzēt mums īstenot tikšanos ar Grieķijas valdību, tad varētu piedalīties referenti un ēnu referenti tāpat. Un, un tad lūk, ar Grieķijas valdību mēs varētu sarunu gaitā noskaidrot, vai ir iespējams uzlabot šo mītnes kritēriju jautājumu. Katrā ziņā jau ir izveidota darba grupa, kas šobrīd cenšas izvērtīt, izvērtēt dažāda veida aģentūra izvietojuma kritērijas. Un es domāju, ka mēs varētu šādā veidā pat atvērt kaut kādu zinām Pandoras lādi. Un, ja mēs te sākam tagad lemt par to, kur, kur aģentūra atrodas un kādas priekšrocības tas tiek e, konkrētās vietas tam piedāvā. Nākamais runātājs. Σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, όπως σας είχα... Liels paldies! Kā jau jums solīju, esmu nosūtījis jums ļoti detalizētu vēstuli un runāju tur par tehnisku raksturu jautājumiem. Iepriekšējie ja runātāji, to starp arī tikā kundze, eh, uzdevuši jau pamat jautājumus, kas saistīti ar uh, Enisu. Bet vēl paliek jautājums, kāds mērķis, kāds ir mūsu mērķis ar šīs aģentūras izveidi un darbību. Manuprāt, Enisai vajadzētu būt daudz starptautiskākai lomai, tā vajadzētu būt daudz redzamākai kā struktūrai pasaulē. Tā, lai tā varētu sadarboties arī ar starptautiskajām organizācijām, kas strādā ar internetu jautājumiem, un lai tā varētu uzņemties šādus unikālus vienu punktu kontaktus, kas saistītos ar visu uh, kas attiecas uz uh, kiberdrošību. Tik uzdot vairāk jautājumu. Nu, piemēram, jautājums par mandātu. Tikā kundze uzdeva jautājumu, un tas bija ļoti pamatots. Jā, vai tas būs pastāvīgs mandāts, un tad ik pa pieciem gadiem mēs pārvērtēsim eh, tā aptvērumu un eh, veiksim attiecīgās korekcijas. Es domāju, ka jā, man patīk šis referenta ierosinājums. Tāpat arī runājām lūk par mītnes vietu. Diskusijas ir plašas. Bet jautājums par Enisas atrašanās vietu tomēr ir lielā mērā saistīts arī ar mandātu, ko piešķiram aģentūrai. Es īsti nesaprotu šo uzstāšanu uz to, ka ir jābūt saiknei starp uh, atrašanās vietu un aģentūras darbības efektivitāti. Uh, Nu, ir taču izve veikts izvērtējums, un šķiet, ka viss tika noskaidrots attiecībā uz Enises atrašanās vietu. Enis ir viena no mazākajām aģentūrām Eiropā, apmēram 60 darbinieku, kas tajā strādā. Un eh, tas, zināmā mērā, šo jautājumu arī skaidro. Nav jau tik daudz tas jautājums par to, ka tā atrodas tālu, bet ka tā ir neliela, maziņa Turklāt, kas attiecas uz Enisu un dalību valstu šaubām par tās ieņemamo lomu, nu, es domāju, ka mums šoreiz nevajadzētu domāt par to, kas notiks ar eiro un ar ekonomikas politiku un tam līdzīgi, bet nē, runāt tieši par Enisas lomu šai Eiropā, kas mainās, bet šobrīd es domāju, ka nu, diskusijas ir ļoti sāsinātas. Es domāju, ka būtu labi, ja Eiropas parlaments tā vietā, lai tagad eh, runātu par šādiem pašiniciatīvas ziņojumiem, tomēr pievērstos padziļinātām debatēm par to, kas notiek Eiropā šobrīd. Tālāk Kolārskas Bubinskas kundze lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es saprotu, ka mums tevi jābalso, tāpēc izteikšos ļoti īsi. Par šīs aģentūras mērķi un jēgu. Vakar es runāju ar NATO pārstāvjiem. Un jāsaka, NATO piešķir uh, ļoti lielu vērtību kiberdrošībai. Uh, NATO ietvaros viņi ar to nodarbojas jau ļoti ilgi un ir pavirzījušies tālu. Un es tiešām nesaprotu, kāpēc mēs nesadarbojāmies, kāpēc mums no jauna viss jāizgudro, kāpēc mums jāmācās no savām kļūdām, ja citi uh, jau ir ieguvuši lielu pieredzi. Liels paldies! Noslēgsim šo diskusiju. 10. novembrī tiks balsots. Un tagad nākamais darba kārtības punkts - elektroniskais balsojums. Ceru, visam, visiem ir līdzi savas kartītes. Tātad eh, īsi vēl par protokolu. 8. septembra protokols ir apstiprināts, iebildumu nav. Ļoti labi, arī to noskaidrojām. Un tagad balsojums. Eh, divi darba kārtības punkti, par kuriem balsosim, vai iekārta strādā Jā, viss strādā. Pirmais. Eiropas kaimiņu attiecību politikas pārskatīšana. Marcinkēviča kungs ir uh, tas, kas sagatavoja atzinumu. Pirmais kompromisa punkts par, pret, atturās, pieņemts. Piektais grozījums par, pret, atturās, pieņemts. Devītais grozījums par, pret, atturas, Eh, daži pret. Devītais, eh, ne, desmitais atvainojas par pret, at, vienpadsmitais par pret atturas pieņemts. Otrais kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 17. Ja, papildu par pret atturas pieņemts. 19. par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 24. par pret atturas. Eh, lūdzu, vēlreiz, kas ir par? 24. kas ir par? Pret atturas pieņemts. 26. par pret atturas pieņems. 27. par pret atturas pieņems. 4. kompromiss par pret atturas pieņemts. 31. par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski, tad 31. elektroniski. 31. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tātad 19 pret 17 par. Tad 18 pret 19 noraidīts. 36 par, pret, atturas noraidīts. 5. kompromiss par, pret, atturas pieņems. 46. par, pret, atturas pieņems. 47. ar mutisko grozījumu par, pret, atturas pieņemts. 48. par, pret, atturas pieņemts. 6. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 52. par, pret, atturas pieņemts. 3, 53. par, pret, atturas pieņemts. 7. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 8. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 60. par, pret, pret atturas pieņemts. Balsojam par visu atzinumu, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot par. Pieņemts, apsveicam. Nākamais punkts - rezolūcijas priekšlikums, tīkla neutralitāte balsošanas saruna, eh, sa, saraksts mums ir, tad sāksim balsot. Pirmais grozējums. Nē. Otrais grozējums. Un imko par, pret, atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Sestais grozējums. Ar mutisko grozējumu par, pret, atturas noraidīts. Septītais par, pret, pieņemts. Astotais grozījums par, pret, pieņemts. Sestais kompromiss par, pret, pieņemts. Eh, septītais kompromiss par, pret, pieņemts. Astotais kompromiss par, pret, pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, pieņemts atturas pieņems. Trešais kompromiss par, pret, atturas pieņems. Desmitais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss 11 par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais par, pret, atturas pieņemts. 45. grozījums par, pret, atturas pieņems. 46. ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. 47. par pret atturas pieņems. 5. kompromiss par pret atturas pieņemts. 56. par pret atturas pieņemts. 57. par pret pieņemts. 61 par, pret, noraidīts. 9. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. IMCO par 4. punktu par, pie, pret, atturats, pieņemts. Un tagad gala balsojums. Sākam balsot. Kaut ko es piemirsu, ja? 56. Nē, taču nobalsojām. Gala balsojums. Sākam balsot. Lēni, lēni, beidzam balsot. Pieņemts. Pieņems vienbalsīgi. Paldies uh, referentam. <laughs> Nu jā, sev pašam taču arī jāpasakās, vai ne visiem jāpasakās? Nē, liels paldies ēnu referentiem, jo darbs bija visai sarežģīts panākt vienošanos par rezolūciju. Tagad, kolēģi, padomes direktīvas grozīšana par kopienas noteikumiem par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai. Kolēģis Kovačs izteiksies pirmais un vienīgais. Kur ir kolēģis Kovačs? Atlūdzu, kolēģi Kovačs. Un pārējos lūdzu tomēr izturēties mierīgi. Ja jums ir kaut kas ļoti svarīgs pārunājums, dariet to ārpus telpas. Tā nav informācija uh, deputātiem, bet arī ciemiņiem un asistentiem un visiem pārējiem. Ja jums obligāti jāsarunājas, dariet to ārpus telpas. Kovača kungs tagad lūdzu. Kur? Lielas paldies, paldies, ka devāt man vārdu priekšādātāju. Enerģijas produkti un elektrība ir joma, kur paredzēta nodokļa maiņa. Un tas tika noteikts jau Lūk, šai direktīvā 2003 čāsvītra 96 čāsvītra EK. Tās galvenais mērķis ir censties pārstruktūrēt nodokļus tā, lai būtu motivācija mazākam CO2 emisijām un mēs varētu pāriet uz daudz oglekļu mazāk izmantojošu ekonomiku. Priekšlikuma mērķis ir panākt to, ka dažādi veidi enerģija Eh, avotu enerģija tiek eh, tiktu iekļaut tādā konsekventā ieejā un tiktu arī paredzēti jauni energo avoti. Piemēram, lūk, eh, izmantojot šādu CO2 nodokli. Direktīvā paredzētas, ar, paredzētas arī mini, minimālās likmes, un tās ir iedalīts divās daļās. Pirmām kārtām uh, Vispirms eh, ir CO2 nodoklis, kas atkarīgs no radītās CO2 emisijas, un tas būtu apmēram 20 eiro par tonu. Otrais elements ir vispārējais enerģijas patēriņa nodoklis, kas savukārt būtu atkarīgs no energoietilpības, jeb gigaģauliem. Neatkarīgi no tā, kāds energoprodukts tiek izmantots. Referenti kopumā atzinīgi vērtē uh, šos eh, direktīvas ierosinātos mērķus, it īpaši domājot, ka direktīva ir jāpietuvina enerģētikas un klimata pārmaiņu jomas direktīvām Eiropas Savienībā. Un tomēr uztraucos, ka šim priekšlikumam vajadzētu būt arī sekas attiecībā uz dalību valstu tiesību aktiem un uz viņu tiesībām izvēlēties energoavotu sadalījumu pēc saviem ieskatiem, kāds noteikts Lisabonas līgumā. Un šo ietekmi, ietekmi būs jūtama uz dalību dalīb valstu autonomiju energoresursu nodokļu jomā un uzņēmiem, kas darbojas enerģijas tirgū. Un tāpēc, ja kādu rīcību es mērogā vajadzētu sīki pamatot, un tā vajadzētu būt atbilstīgai ierosinātajiem juridiskajiem pamatam. E, turklāt gribu uzsvērt, ka ietekmes novērtējumā nav iekļauts sīk izstrādāts paziņojums, kas ļautu novērtēt atbilstību subsidiaritātes principam, kā to prasa otrā protokola piektajā pantā. Un šis priekšlikums nav dalītā Eiropas Savienības un dalīta valsts kompetence. Bet tāpēc e, ir ierosinājums pārskatīt šo direktīvu neaprobežojas tikai ar to, kas vajadzīgs, lai sasniegtu minētos mērķus. Un katrā gadījumā lēmumam būtu jāpieņem pēc iespējas pietuvinātais pilsoņiem. Un šeit mums vajadzētu sīk un skaidri pamatot uh, Eiropas pilsoņiem, kāpēc izvēlamies šādus rādītājus, kāpēc šādi kvalitatīvie un kvalitatīvie rādītāji, kas līdz ar to ļauj secināt, ka ir vajadzīga rīcība Eiropas Savienības līmenī minētā direktīvai būs arī būtiski ietekme ekonomikas un sociāla ekonomikas jomā. Pirmām kārtām, ja runājam par šīs direktīvas pārskatīšanu, tad mums vajadzētu skatīties arī uz ietekmi, kas būs uz atsevišķām dalību valstīm, un šo ietekmi arī analizēt. Un šai pārskatītajā direktīvā um, ir jā, jārod elastīgi risinājumi, realistiski risinājumi, un tāpēc mums ir vajadzīgs arī realistisks un saprātīgs pārējais laiks. Es domāju, ka ir ārkārtīgi žēl, ka komisijas priekšlikumā nav pietiekami ņemta vērā rūpniecības politika. Mums taču galu galā jāskatās uz eh, degvielu un kurināmo jautājumiem. Un ja mēs šeit eh, kaut ko mainīsim, tad jāsaka, tas būtiski mainīs nodokļu likmes dažā, dažādās dalību valstīs. Ir jāveic ietekmes novērtējums arī uz biznesu, uz uzņēmēju darbību, jo tas varētu traucēt ES konkurētspēju. Direktīvas pārskatīšanai nevajadzētu radīt papildus darba vietu zudumu vai traucējumus tirgus darbībā. Turklāt direktīvai jābūt saskaņotai arī ar citām politikas jomām. Minimālās nodokļu likmes pēdējo reizi tika noteikts 2003. gadā, un es piekrītu, ka pilnīgi noteikti ir vajadzīgs tās pārskatīt, ņemot vērā, ka ir notikusi arī inflācija, tā ir jāņem vērā. Un turklāt mēs esam interesēti nodrošināt efektīvu vienotā tirgus darbību, ņemot vērā eh, degvielu un kurināmā veida ietekmi uz vidi. Mums eh, jāskatās ir uz šo kopējo tirgu. Automātiskā minimālās likmes indeksācija mums palīdzētu. Tas, eh, es atvainojos, tas atņemtu dalību valstīm kontroli pār ES minimālās likmes noteikšanu. Es turklāt esmu nobežījusies par to, ka EK piedāvātās direktīvas īstenošana var radīt cenu pieaugumu, piemēram, akmeņogliem, dabasgazēm, mazutam un dīzeļdegvielai, un tas negatīvi ietekmētu sociālo jomu. Jo siltumenerģijas un energo izstrādājumu cenas pieaugums būs jāsadz tieši lietotājiem. Vispārējā nodokļa automātiskā pielāgošana turklāt var radīt papildus nesamērīgu nodokļu slogu tiešiem patērētājiem, un tas nebūtu pareizi, ņemot vērā, ka tāpat jau degvielas un kurināmā cena pēdējos gados ir pieaugusi. Uh, Turklāt eh, tāpēc esmu nobežījusies, ka dalību valstīm nav īpaši plašas pielāgošanās iespējas, un tas tiešām varēs palielināt, e, pal, varētu palielināt energoresursu degvielas izmaksas arī tādās nozarēs kā lauksaimniecība, dārzkopība un citas. Jo tās, protams, ir atkarīgs no kurināmā cenām šai, šai jomā. Uh, Turklāt eh, dalībvalstīm būtu pašām jānosaka savas valsts nodokļu struktūru. Tas attiecas arī uz energoproduktu nodokļu likmēm. Skatoties uz CO2 emisijām un ņemot vērā pašreizējos tiesību aktus šai jomā, eh, jāsaka, tie ir prasījuši milzīgus ieguldījumus. Nu, piemēram, tika piešķirts atšķirīgas likmes dīzeļdegvielai un benzīnam. Un tāpat arī eh, tiek, tiek no, nu, notiek atšķirīgs likmes eh, attiecībā eh, atkarībā no CO2 emisijām. Un noslēgumā es gribētu tomēr vēl, vēl teikt paldies visiem, kas palīdzēja man darbā, itra sekretariātam un saviem kolēģiem, kas patiešām bija ārkārtīgi palīdzīgi un ļāva man šo atzinumu sagatavot tā pašaizējā formā. Piemetināšu, ka galvenā um, komiteja ir ekon komiteja un referentēja Astridai Lulinga ir ļoti līdzīgs viedoklis kā mums. Un tāpēc man ārkārtīgi tagad interesētu, kāds ir kolēģi viedoklis. Lielas paldies, saka nākamais glācēlēkums. Jā, <clears throat> ja, vielen dank, Herr Vorsitzender. Ich äh, darf. Äh, paldies, priekšsādētāji. Pāris komentāri par šo direktīvu attiecībā uz nodokļiem energoproduktiem aizstāju šeit kolēģi, kurš nevarēja būt šeit, un savas grupas vārdā gribu teikt, ka mēs augstu vērtējam šo iespēju pārskatīt direktīvu. Domāju, ka tas jau, jau sen pienācis laiks to darīt. Un tā versija, ko mēs šobrīd grozam, tika sagatavota 2003. gadā. Situācija ir mainīsies, mēs taču cenšamies iet uz CO2 emisiju samazināšanu. Tāpēc mums ir jāuzlabo arī investīcijas energoefektivitātes un taupīšanas jomā, vienlaicīgi saskaņojot tās ar emisiju tirniecības schēmu. Komisijas priekšlikums par šo pārskatīto direktīvu atspoguļo šīs vajadzības un pilnīgi noteikti ir solis pareizajā virzienā. Kopējie principi ir skaidri un loģiski. Eh, tur tiek runāts par kurināmo neutralitāti. Ulskoks kundze domā, ka vajadzētu likt, eh, uzlikt nodokli degvielai neitrālā veidā. Priekšādātājs turpina. Man šeit bija problēmas. Ah, jūs, jūs taču, ah, jā, jūs runājat Ulfskogs kundzes vārdā, labi, tad tagad es saprotu. Runātais turpina. Jā, es domāju, ka ir vajadzīgi šādi vienlīdzīgi spēles noteikumi, tīpaši, ja runājam par tiem sektoriem, kas nav iestaisīti emisiju tirdzniecības schēmā. Mums jādomā par vidē draudzīgu daba vietu izveidošanu, par energotaupīšanas mērķu noteikšanu un nedrīkstam aizmirst faktu, ka dalību valstīm ir jāsamazina emisijas arī tajās jomās, kur nav, piemēram, emisiju tirniecības schēmas. Skatāmies uz CO2 nodokli, kas, ļoti, kas varētu būt ļoti efektīvs instruments šajā ziņā. Protams, ka mums jāskatās arī uz energoefektivitātes politiku. Šeit mums kā parlamentam ir koplāmuma tiesības. Un tāpēc mums arī attiecīgi vajadzētu darboties. Mums vajadzētu parādīt, ka komisijas priekšlikums ir kaut kas tāds, ko varam atbalstīt. Paldies! Saka priekšādātājs tālāk Lambert kungs. The confusion reigns here. Nu, es turpināšu tādā pašā virzienā kā Ulsko kungs. Uh, Nu, vai Blāns kundze, es nezinu, kurš tad īsti tagad runājot par eh, komisijas priekšlikumus, tas ir diezgan konsekvents, eh, ne tikai iekšēji, bet runājot par enerģētikas eh, nodokļu sistēmām, bet tas ir saskaņots arī ar enerģētikas politiku un klimatu politiku. Tā kā mēs vēlētos, lai parlaments atbalsta komisijas nostāju un Šādā sakarā es saprotu, ka šī komisija parasti aizstāv rūpniecības intereses. Tas ir saprotami, taču jautājums par kādu industriju mēs runājam, par vakardienas nozarēm, vai arī mēs vēlamies eh, virzīt uz priekšu nākotnes nozars. Un man liekas, ka līdzsvara kausi nedaudz pārāk daudz ir nosvērušies uz veco industriju, veco ražošanu, ražošanas veidu pusi. Un iznāk tā, ka pārāk tādu mm, aizsarg pozīciju mēs ieņemam. Jā, mums jāaizstāv dālība valstis, un mēs nezinām, kur mēs ejam, kāda būs rezultāta, un jāaizstāv iedzīvotāji un tā tālāk. Bet runājot par enerģetikas nodokli Mēs zinām, ka enerģētika ir ne tikai globāls tirgus, bet pat Eiropā. Tad, kad mēs runājam par transportēšanu, tā ir pārrobežu lieta, un to nevar vislabākajā veidā atrisināt šaurā nacionālā līmenī. Un tad, kad referents saka, mums nevajag uh, atņemt dalībvalstīm uh, suverēnās tiesības uzlikt nodokļus, uh, Jā, protams, ir lietas, ko vislabāk aplikt ar nodokļiem uz vietas, bet ir lietas, ko labāk ir aplikt ar nodokļiem e, savienības līmenī. Tā kā šeit nevajadzētu būt tādai šaura nacionālistiskai pieeja, ko mēs nevaram atbalstīt. Par sociālo aspektu. Es gribētu to uzsvērt, jo ir tiesa, ka energoresursu cenas pieaug, tam ir sociāla ietekme, un šo sociālo ietekmi ar to mums ir jātiek galā. Taču Mums nav jācenšas atrisināt visas problēmas ar vienu pasākumu. Ir citi pasākumi, kas var kompensēt energocēnu aspektu visneaizsargātākajai iedzīvotāja daļai. Un es Kovačkungs jums var teikt, kad es redzu, ka virkni dalību valstu, un šeit es domāju par Ungāriju, Čehiju, Slovākiju un daudzām citām, kuras būtībā iev, eh, izmanto izlīdzinošās eh, sistēmas, kas ļauj cīnīties pret nevienlīdzīgu līdzekļu sadalījumu sabiedrībā, lai kompensētu šādus cenu pieaugums. Man liekas, tas ir labākais instruments. Es aicinu drīzāk uzlabot ienākumu nodokļa progresivitāti, nevis cīnīties eh, pret uh, Um, Eiropas uh, enerģētikas nodokli. Es nedomāju, ka mums katrā komitejā visu nevajag atkārtot uh, vēlreiz. Es domāju, mums jāfokusēs uz atsevišķiem punktiem, jāatbalsta petroaviācijas degvielas iekļaušanu un jūr, uh, kuģu degvielas iekļaušanu, un mums ir jāapsveic fakts, ka mēs tās šeit iekļaujam, ka mēs par tām runājam, Un ja mēs aviācijas degvielu, piemēram, neiekļaujam, atcerieties, tas notika tajā laikā, kad mēs vēlējāmies atbalstīt to, ka uh, aviotransports kļūst pieejamāks uh, visiem, bet, manuprāt, šodien tas ir kļuvis pārāk pieejams, tā kā mums to vajadzētu pārdomāt vēlreiz, un ir pienācis laiks arī aviācijas degvielu aplikt ar nodokli. Runājot par tehnisko neutralitāti Šeit es domāju, ka te varētu notikt tehnisks debats par dizeļdegvielu, bet mums ir jāņem vērā fakti. Un proti tas, ka dīzeļdegviela varbūt ir, varbūt nav CO2 intensīvāka, taču tai ir citi piesārņojošie faktori, ko nedrīkst neņemt vērā. Mēs, piemēram, zināt, ka suspendētās daļiņas ir e, problēma ar dīzeļdegvielu, īpaši ar lēto dīzeļdegvielu. Tā kā es vēlētos arī uz to vērst jūsu uzmanību, mūsu naftas rūpniecība. Uh, Eh, ir labāk eh, situēti, lai un labprātāk ražo benzīnu nevis dīzeli, un nodokļu sistēma principā gan vairāk nosver iedzīvotājs vai stimulē tos iegādāties dīzeļdegvielu, nevis benzīnu, un tā kā varbūt eh, jāpārskat šī situācija. Un vēl kas man satrauc Tad, kad eh, iepriekš mēs pārskatījām eh, energoresursu aplikšana nodokļiem, tas prasīja piecus gadus. Un šobrīd arī izskatās, ka mēs velkam visu garumā, mēs cenšamies palēnināt visas lietas Eiropā un pašreizējā kontekstā tas nav labākais, ko mēs varam izdarīt. Protams, es saprotu, ka jūs negribat, lai Eiropa izskatītos slikti eh, iedzīvotāju acīs bet es esmu redzējis vēlmi eh, šajā parlamentā strādāt ātri, efektīvi, un arī šajā attiecībā uz šo direktīvu mums nevajadzētu visu vilkt garumā. Paldies! Jūs eh, norādījāt uz to, ka nepieciešams strādāt kārtīgi un nopietni, bet tas, protams, nozīmē arī eh, aizkavēšanos, jo tiešām procedūras ir pietiekoši sarežģītas. Mēs izmantosim tik daudz laika, cik vajag, cenšoties to nevilkt garumā. Teika kundze tagad izteiksies, tad, tad pus 12. mēs beigsim darbu. Paldies priekšādātājiem! Gribēju runāt par cenu uz CO2 tonu. 20 eiro, 20 eiro par tonu, tas ir tas paredzētais skaitlis. Runājam arī lūk par emisiju tirdzniecības schēmu, runājam toreiz par 33. Tad, tagad pēc tam bija skaitlis 13, un es nezinu, man ir tādas šaubas par šo 20 eiro cenu par tonu CO2 kas attiecas uz aviācijas sektoru, saskaņā ar šo direktīvu aviācija ir iekļauta emisiju komercializācijas schēmā sākot no 2012. gada. Un ja mēs apliksim ar nodokli degvielu, ko izmanto aviācijas sektorā, tad tādā gadījumā, nu, tas būs kā dubults nodoklis šim sektoram. Un, ja savukārt emisiju tirniecības skēmā iekļautās struktūras eh, traucē mums uzlikt nodokli, respektīvi, ja uzliekam arī vēl nodokli, tad nu, no kaut, kaut kā mums te ir jāatsakās. Tālāk, kas attiecas uz cenu, ko maksā patērētāji mājasemniecībās. Es domāju, ka svarīgi pieņemt tādus mērus un pasākums, kas pārliecinātos, ka visas mājasemniecības var saņemt apkuri un var to darīt eh, saprātīgos apstākļos. Mums jācīnās pret energo nabadzību. Pulīgi pīpā. Pīpā kungs, jā, es pārstāvu Langanu kungu. Es domāju, ar kādu dāmu man te nesajauks. Uh, par EPP skatījumu, kas attiecās uz jaunu struktūru energo nodokļu likmēm. Mēs uzskatām, ka te pastāv tiešām uh, briesmas, ka viss tiks izkropļots par labu dīzeļdegvielai. Uh, un tas varētu nozīmēt priekšrocības līdz 45% eh, energoresursu tirgū. Tas ir pretrunā ar mūsu klimata stratēģiju, jo mēs nevaram no vienas puses noteikt <clears throat> Uh, noteikt um, stingrākas emisiju vērtības CO2, un te pašā laikā uh, šiem motoriem, kas emitē mazāk CO2, noteikti lielāku nodokli. Pēdējos gados tika veiktas lielas investīcijas, lai attīstītu energoefektīvas dīzeļtehnoloģijas, un ar lielāku nodokli mēs arī pret to darbotos. Uh, Turklāt komisijas priekšlikumā nav ievērots samērīguma princips, jo jānosaka zināmas proporcijas nodokļu likmēs starp uh, dažādiem enerģijas veidiem. Un mēs ceram, ka Eiropas parlamentam izdosies sniegt skaidru signālu par to un beigu beigās noraidīt šo komisijas priešlikumu. Jordāns Īsni uh, kundze. Jordāns Īsli. Predsednik, um, dzīsamī. Priekšstādāja kungs. Es vienmēr esmu iestājusies par to, lai mēs skaidri noteiktu savus mērķus un lai mēs censtos sasniegt šos mērķus horizontālajā līmenī visos savos dokumentos. Arī šajā atzinumā es saskatu pozitīvos aspektus, Energoefektivitāte un vidas jautājumi ir mūsu svarīgi mērķi, tie ir jāsasaistā arī ar nodokļu politiku. Bet līdz šim mēs neesam šeit daudz strādājuši ar nodokļu politiku, vismaz ne mūsu komitejā. Tāpēc es labprāt gribētu saņemt informāciju par to, kādas ir gaidāmas sekas šai pārskatīšanai. Es tiešām nevēlētos pārmērīgi pagarināt diskusijas, bet uzskatu, ka mums ir nepieciešama plašāka informācija, lai mēs varētu pieņemt pamatotu lēmumu. Un tam ir jāsaprot, kādas sekas būs e, šī, šai jaunajai likumdošanai. Man pietrūkst informācijas, piemēram, par to, kā funkcionē šī sistēma. Mums no vienas puses ir emisiju tirzniecības schēma, Kolēģi runāja par sasaisti ar aviāciju, bet kā funkcionēs šī sistēma kopumā, kādas uh, sinerģijas izveidosies, to mēs joprojām nezinām. Es gribētu tiešām salīdzināt sistēmu sekas un saprast, kāpēc mums vajadzīga viena vai cita sistēma. Referents norāda, ka šāda aplikšana ar nodokli nozīmēs jaunu slogu iedzīvotājiem. Arī attiecībā uz gāzes cenā, cenām mēs konstatējām, ka turpmāk jāizdod 3 miljārdi eiro no Eiropas budžeta tikai par gāzi. Tātad no vienas puses mēs kaut ko šeit iegūstam, no otras puses atkal izdodam. Un arī e, šeit man pietrūkst informācijas par sasaisti starp dažādiem instrumentiem. Paldies, e, Kovača kungs, vai jūs vēlaties ko teikt? Ja nē, tad varam šo diskusiju pabeigt. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es uzklausīju kolēģu viedokļus un esmu tos atzīmējis priekš sevis. Paldies! Liels paldies! Tad noslēgsim šo darba kārtības punktu. 9. novembrī pulksten 12. ir pēdējais termiņš grozījuma iesniegšanai - 9. novembris. Nākamais punkts - energoefektivitāte eh, vecās direktīvas atcelšana. Par to jau īsi esam diskutējuši. Mums ir laiks līdz pusdivpadsmitiem, un Es lūdzu visus, kas vēlas pieteikties, izteikties ļoti īsi, jo runātāju ir daudz. Bet lūdzu izteikties ļoti īsi. Un es jau norādīju, ka grozījumi jāiesniedz 7. datumā līdz pusnaktī. Tad mēs vēl runāsim, kā rīkoties ar komisijas atbildēm, kuras saņēmām vakar vakarā. Kaut kāds tie taču jāizskata. Nu, vispirms eh, Turmsa kungs. Ļoti īsa priekšsēdātāji, burtiski daži atslēgas vārdi. Un varbūt tad beigās es varētu atbildēt kolēģiem. Tāpēc pašlaik ļoti īsi. Runa ir par klimata politiku, bet arī par ekonomikas politiku. Pašlaik 400 miljārdi eiro tiek izdoti, lai iepirktu gāzi un naftu Eiropai Un, ja energoefektivitāte tiktu paaugstināta, mums paliktu arī vairāk līdzekļu, vairāk pievienotas vērtības. Nākamajās desmitgadēs mēs vēlamies modernizēt elektrības sistēmas, un būtu ļoti labi, ja šī direktīva veicinātu arī elektrības efektivitāti, tad vajadzētu mazāk uh, uh, infrastruktūras un mazāk arī elektrostāciju. Tad galvenais jautājums šeit ir vidusposma un ilgtermiņa investīcijas, bet tas jāfinansē īstermiņā. Un tāpēc es esmu paredzējis īpašu pantu par finansēšanas jautājumu, par šo sasaisti starp ļoti labiem priekšlikumiem par reģionālo un um, par reģionālo politiku, ko piedāvā komisārs Hāns, bet arī par līdzekļiem no CO2 e, izsolēm, e, kas tiks saņemtas e, dalībvalstu līmenī, kurus arī varētu izmantot energoefektivitātes labad. Tad par ēkām, par um, ēku energoefektivitāti. Es esmu par uh, vispārējo ēku energoefektivitātes plānu. Uh, Un uh, par globāliem uh, aspektiem ASV elektroenerģijas ražošana tiek lētāka, un energoefektivitāte, mūsuprāt, palīdzētu mums uh, labāk izmantot šo izlīdzināšanas enerģiju. Tas palīdzētu mums uh, aizsargāt patērētājus, un uh, tas izlīdzinātu arī tas vājās vietas, kas joprojām paliek komisijas priekšlikumā. Uh, Paldies! Tad tagad man dos runātāju sarakstu un sāksim diskusiju. Cerams, ka visu esam ierakstījuši ēnu referenti un viņu uh, pārstāvji. Pīpara kungs, paldies priekšsēdātāji! Šī direktīva tik tiešām ir ļoti svarīgs solis. Tā ļaus mums ietaupīt enerģiju un samazināt energoatkarību no trešajām valstīm. Tāpat tā palīdzēs aizsargāt vidi un veikt struktūrālās pārmaiņas, uh, lai veicinātu energoefektivitāti un galu galā arī uzlabot eksportu. Mums ir jau vairāki grozījumi, referents ļoti kreatīvi strādājis un dažas idejas uh, atbalsta arī Tautas partijas grupa. E, Turmisa e, kunga ziņojumā pareizi pateiks, ka nevar e, visas dalību valstis skatīt vienlīdzīgi, jaņem vērā vietējā specifika un jāsadala sloks. Direktīva kā tāda kļūtu vēl labāka, ja komisija koncentrētos uz ietvaru normām, uz ietvaru noteikumiem, uh, Uzskatām, ka te pārāk detalizēti ir jau pateikts priekšā dalību valstīm, ko darīt. To visu vajadzētu regulēt dalību valstu līmenī, un tas būtu efektīvāk. Turklāt vajadzētu izmantot šeit vienu vienīgo definīciju energoefektivitātei. Uh, komisijas priekšlikumā tas nav, uh, bet uh, to piedāvā Turmesa kungs. Energoefektivitāte nozīmē enerģijas ietaupīšanu. Viss skaidrs. At, piemēram, šeit nav vairs uh, divu pakāpju pieejas, ir stingrāki atjaunošanas standārti, nav vairs uh, savstarpējas atzīšanas, nav izņēmumu no ziņošanas uh, saistībām, nav norādes uz rentabilitāti, bet jāsaka, visi šie priekšlikumi un to pamatojums man nav pilnībā skaidri. At, piemēram, tur, kur runa ir par enerģijas un siltuma ražošanu. At, e, komisija saka, ka ja to nevar reģionos efektīvi izmantot, tad to vajadzētu darīt dalību valstu uh, uh, līmenī. Un uh, komisija vēlas to svītrot kopumā, tāpēc, ka dalību valstīm ir jāizmanto visas iespējas un visi labumi, ko piedāvā uh, Uh, šī, uh, šī iespēja sasaistīt uh, elektroenerģijas un siltuma ražošanu. Un es uzskatu, ka referentam šeit ir pārāk stingra pieeja. Turmesa kungs aprakstīja arī jauno finansēšanas instrumentu, bet es uzskatu, ka tas joprojām vēl nav uh, stabils, jo tur runa ir tikai par soda naudām no sestā uh, panta un tas nav skaidri formulēts. Ir arī eiro obligāciju līdzekļi. Bet kā tad ir ar pasākumiem, ko mēs piedāvājam eh, pašvaldībām? Eh, vai tad tur ir eiro obligācijas vai varbūt struktūra fondi, bet struktūra fondu līdzekļus sadala dalību valstis. Un tur, piemēram, manā reģionā līdzfinansējums ir 50%. Līdz ar to pašvaldībām ir jāiegulda 50%. Te runa ir arī par kredītiem, ko piešķir Eiropas Investīcija banka. No nacionāliem resursiem nāk līdzekļi, un mēs labi pazīstam, kāda ir situācija ar valstu budžetiem. Tātad es domāju, ka mums vajadzētu izmantot jau esošos finansēšanas instrumentus, protams, tas ir pareizi, bet nevajadzētu jau Eiropas līmenī eh, detalizēti noteikt, kā šie finansēšanas instrumenti jāizmanto dalību valstīs Par trešo punktu. Joprojām uzskatām, ka nepieciešama divu posmu pieeja, jo vairākas lietas, kas pašlaik tiek īstenotas, piemēram, ekodizaina direktīva, vēl tikai jāizvērtē, nav skaidras tās sekas. Un uzskatu, ka pienākums ietaupīt enerģiju nedrīkst ierobežot izaugsmi. Ja dalību valstis var nodrošināt lielāku izaugsmi, un tas ir ļoti svarīgi recesijas laikā, eh, tas var apdraudēt šo ietaupīšanas pienākumu. Līdz ar to mums vajadzētu izmantot energoefektivitātes indikatorus. Tur ir runa par eh, enerģijas ieguldījumu attiecībā pret sociālā produkta ieguvumiem. Uzskatu, eh, ka mums nevajadzētu vainot izvirzīto mērķi, 382 eh, miljonu tonu. Mums vajadzētu tieši darīt visu, lai sasniegtu šo mērķi. Tad mums ir eh, šis mērķis 368, 8, eh, un to vajadzētu arī sasniegt. Tad, protams, mums vajadzētu izmantot to, kas noteikts 5. pantā, bet mēs nevaram uh, uzlikt pašvaldībām katru gadu eh, veikt renovāciju 3% ēku, jo mums jāievēro arī pašvaldību situāciju. Mēs to pārreķinājām vienai federālajai zemei, Brandenburgai, un tikai ēku atjaunošanas izmaksas ir daudz lielākas nekā visi līdzekļi, visi piešķirumi uh, attiecībā uz ēku būvi un infrastruktūras uzturēšanu. Bet es nezinu, kā to var panākt reālajā dzīvē, jo pašvaldībai jāveic taču arī citi uzdevumi. Nav runa tikai par energoefektivitāti. Protams, šī tēma ir svarīga, bet ir arī citas, kas nav mazāk svarīgas. Un sestais pants - ietaupīšanas uh, pienākums 1,5% no apgrozījuma. Bet vai tad mēs tiešām varam e, šeit e, dalībvalstīm uzlikt pienākumu kontrolēt trešo pušu e, tirzniecību? Tā mēs varētu no tirgus izspiest reģionālos amatniekus un uzņēmumus. Mēs apdraudam līdz ar to ekonomikas struktūru. Tātad Šajā atzinumā joprojām ir vairākie aspekti, eh, kas būtu jāizvērtē, un es uzskatu, ka mums lielāka brīvība jāpiešķir eh, dalībvalstīm. Dalībvalstīm jālēma, kā sasniegt izvirzītie mērķi ar mazāku birokrātiju. Tas pats attiecas arī uz astoto pantu, kas ir pretrunā starp citu ar trešo iekšējā tirgus pakotni. Dalībvalstīm jāveic Eh, rentabilitātes analīzes pašām. Tā tas noteikts trešajā iekšējā tirgus eh, pakotnē, un tas ir pretrunā ar šeit noteikto. Un pēdējais komentārs par desmito pantu eh, pienākums sasaistīt elektroenerģijas un siltuma ražošanu, kas attiecās uz siltuma uzglabāšanu, protams, noteikumi ir ļoti labi, bet jāņem vērā arī reģionālās īpašības. Es nezinu, vai dalību valstis akceptē šeit noteikto uh, plānošanas pienākumu, un es joprojām uzskatu, ka jāizvērtē arī rentabilitāte. Vācijā mums ir 250 tūkstoši plānu, 250 tūkstoši komunālo uh, siltuma un uh, dzesēšanas plānu. Tas viss būtu tagad jāpārstrādā. Bet mēs taču vēlamies uh, būvēt jaunas uh, gāzes uh, elektrostācijas, un tās nevar uzņemties šīs saistības, jo uh, tas vienkārši nav iespējams tehniski. Kolēģis taču noraida šeit visus izņēmumus, un par to vajadzētu runāt. At noslēgumā energoefektivitāte tiešām ir labs instruments, lai sasniegtu izvirzītos mērķus, bet mums ir vajadzīga cita definīcija energoefektivitātei, lai neapdraudētu attīstību dalību valstīs. Mēs vēlamies uh, divu pakāpju pieju, tad vispirms analizēt ietekmi un kontrolēt neobligāto pasākumu rezultātus un tikai tad ieviest obligātos pasākumus. Un Treškārt, dalībvalstīm jāpiešķīra lielāka brīvība iztenojušas pasākumus un finansējot tos. Un 3% mērķis ēku modernizēšanai ir pāri pašvaldību spēkiem. Uh, turklāt visā direktīvā vajadzētu runāt par rentabilitāti, jo energoefektivitāte ir vislabāka tad, kad tā atmaksājas. Paldies, Hercogas kundze. Uh, thanks, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Mūsu ēnu referente Tomsāns kundze nevar būt šeit šodien, un viņa lūdza man izteikt dažus komentārus attiecībā uz eh, šo te dokumentu. Viņa saka, ka mums ir jākoncentrēs tuvākajos mēnešos, lai sniegtu spēcīgu signālu no parlamenta padomēji. Signāls dod tādu energoefektivitātes uh, pildītu nākotnes redzējumu par enerģētikas attīstību Eiropā. Tā kā jautājums ir par to, vai tas ir tikai šodienas jautājums vai arī rītdienas jautājums. Jo uh, ir ļoti svarīgi nodrošināt uh, konkurēt spēju nākotnē. Resursi arvien samazinās, taču pieprasījums pieaug un energoresursu daļa eh, ražošanā ar vienu pieaug. Un ja mēs paskatāmies uz tendencēm, kādas valda naftas tirgu, tad jūs būsiet novērojuši, ka reālā naftas cena principā pieaug un ir lielāka, kā tā bija uh, krīzes lākā 70. gados, uh, un to izraisa ekono, pat par spīti um, ekonomikas krīzei. Tas viss ietekmē, protams, globālo ekonomiku, un šī direktīva runā par izaugsmus un darbietu veidošanu Eiropā, bet tā ir arī par drošību. Uh, Un, ja mēs samazinām pieprasījumu un patēriņu, tas nozīmē, ka esam mazāk atkarīgi no eiro uh, eksporta. Un līdz ar to mēs neesam tik ļoti pakļauti cenu svārstībām un energo padeves pārtraukumiem. Un, protams, ir jādomā arī par oglekļa izmešu samazināšanu. Un ir jādara viss, lai mūsu sistēmas būtu ilgspējīgas un lai mēs to varētu nodrošināt. Mēs esam pārliecināti kā sociālisti par to, ka ir jāizvirza saistoši mērķi. Tieši tādi, kā mēs tos izvirzījām atjaunīgajām enerģijām, arī energoefektivitātei tādi ir nepieciešami. Mēs atbalstam arī saistošus obligātus pasākumus, kas būtu kā uh, papildinājums mērķu sasniegšanai. Mums ir jāatzīst arī, ka mūsu energopolitika ir uh, līdztiesības jautājums. Pārāk daudz cilvēku maksā pārāk lielu savu ienākumu proporciju par energoresursiem. Energoefektivitātes direktīva būtu jāstiprina. 6. un 12. pāns nosaka sociālos mērķus. Uh, un varbūt tā jau vajadzētu būt daļai no nacionālajiem eh, enerģētikas schēmām. Un Tomsens eh, kundze strādāja pie formulējumiem, un eh, secinājumā gribētu izteikt no Brītas puses sajūsmu par to, ka tai, ka viņai ir prieks piedalīties šajā darbā, veidojot šo ambiciozo direktīvu. Un tātad paldies, ka uzklausījāt mani Britas vārdā. Paldies, uh, uh, Rodikungs. Jā, nu es arī esmu aizvietotājs. Tā, nu te tā sanāk šodien. Bet eh, Turmes eh, kungs eh, mēs apsveicam. Mūsu grupa atbalsta jūsu ziņojumu, un tas nāk īstajā laikā, kad uh, energi enerģijas patēriņa samazinājums varētu dot sociālos labumus, varētu palielināt Eiropas industrijas konkurētspēju un virzīt inovācijas, dotu jaunas iespējas biznesiem, palielināt mūsu energodrošību un varētu palīdzēt eh, taupīt naudu un risināt energo nabadzības problēmas. Obligāti mērķi e, var e, sasniegt rezultātus, jo tas dod zinām noteiktību industrijai un, protams, ir liela politiskā apņēmība šeit sasniegt rezultātus. E, nacionālo mērķu noteikšana er, energoefektivitātes jomā ir saistīta ar labāku regulējumu un subsidiaritātes principu ievērošanu, jo ir jāizvārās, jāizvairās no pārmērīgi detalizētām norādēm dalībvalstīm. Tas dod dalību valstīm tādas eh, manevrēšanas iespējas pašiem izlemt, kā viņi rīkojas savā nacionālajā kontekstā. Mēs apsveicam referenta pieeju tam, ka ir jākoncentrējas arī uz publiskajām celtnēm un to energoefektivitāti, un kā ēnu referente Fiona atzīmēja, tad ir jāveic lielāks sasaist ar celtniecības standārtu direktīvu, kas padarītu likumdošanu tādu uh, saskaņotāku. Gal galā labākais ir nodrošināt, uh, galvenais ir nodrošināt enerģijas taupīšanu, tā kā varbūt būtu liederīgāk mm, dalību valstīm pašām aprēķināt uh, šos te mērķus, jo kā sastajā pantā ir minēts, tur ir paredzēts šis te trīs, šī te trīs pro, m, mm, punktu uh, 3% robeža. Bet, eh, ja dalībvalsts varētu apreitināt pašas, tad tās arī varētu izlemt, kā to darīt visizmaksu efektīvāk. Sestais pāns svarīgi ir saglabāt šīs te izvirzītās ambīcijas un 1,5% mērķi, taču dalībvalstīm atkal ir jāļauj lielāka elastība izlemt, kā to sasniegt, ņemot vērā to, ka dalībvalstīs šajās jomās mehānismi ir ļoti atšķirīgi. Referents ir veicis labus uzlabojumus 8. pantā par, uh, rēķinu, par, par, par rēķinu izrakstīšanu un uh, mērīšanu, un uh, ir svarīgi ņemt vērā, ka uh, ir jābūt lielai atšķirībai starp rēķinu un kas uz tā parādās, uh, kā arī uz uh, ziņojumu par to, cik daudz energoresursu patērētājs ir izlietojis. Uh, tālāk runājot par pasākumiem, kurus mēs ieviešam patēriņu jomā, vienā pusē ir jāsaskaņo ar pieprasījumu, otrā pusē mēs apsveicam jaunos punktus 12. Uh, punktā, kā atsaukties uz eh, pieprasījumu pieaugumu. Te var izmantot tos pašus instrumentus, kas jau tiek izmantoti, piemēram, pie maksimums eh, stundu problēmu risināšanas. Un vajadzētu noņemt tās barjeras, kas ir saistītas ar uh, eh, vairumtirzniecības tirgu. Paldies! Danke sehr, Herr Kollege Karim. Paldies, Kariņa kungs. Well, Chairman, following with the priekšādātāji. Sākojotai tradīcijai, ko šī komiteja šķiet veido, es aizstāvu Vikiju Fordu savukārt. Nu, viņa nevar būt klāt šobrīd pati, bet arī viņa man ir lūgus nolasīt šādu secinājumu. Es ceru, kolēģi būs iecietīgi. Un, uh, varbūt diezgan mans lasījums būs monotonāks. Nu, pirmām kārtām Viki vēlas pateikties referentam par visu paveikto darbu pie šīs direktīvas. Līdz šim vienlaicīgi paužot atbalstu arī kopējiem direktīvas mērķiem, Viki uzskata, ka tāpat laikā ārkārtīgi svarīgi pārliecināties, ka dalību valstis iz, ir tomēr saņem pietiekama elastība mērķu sasniegšanā. Pēdējā viedokļu apmaiņas laikā Viki izteica domu, ka tā vēlētos, lai šī energoefektivitātes direktīva pilnībā at, saņemtu atbalstu no dalību valstīm un sabiedrības, nevis uh, uzsāktos sarunas ar parlamentu eh, kā kaut kāda pretrakcija padomas un komisijas izteikšanai. Viki turklāt iesniegs grozījums ceturt, par 4. pāntu par sabiedriskajām ēkām. Uh, jo domāju, ka šī, šie rādītāji, kas pamatojas uz telpu, uh, uz, uz telpas apjomu nav pietiekami atbilstīgs rādītājs energoefektāvāts noteikšanai tālāk par piekto pantu. Viņi iesniegs grozījumus, sakot, ka ir svarīgi dot motivāciju publiskām struktūrām, valsts struktūrām, maksimizēt energoefektivitāti savā darbībā kopumā. Nevis tikai, ats, nevis tikai to šādu veidu noteikumus piemērot katram konkrētam atsevišķam iepirkumam. Par sesto pantu viņi ietiek šādus grozījumus. Viņi vēlētos noskaidro, e, pārliecināties, ka energoefektivitātes mērķis ir e, ne tikai emer, ne, tātad tieši efektivitātes uzlabošanās, nevis tikai enerģijas samazošanās. Daudzām valstīm energoefektivitātes mērķi, un dalību valstīm būtu jāpārliecinās, ka um, šīs izmaksas tiek nodoktas tālāk arī, tiek nodotas tiem, kam, kas gūs arī priekšrocības, nevis, ka maksā visu galu saņēmēju. Viki nepiekrīt to, ka referents vēlas svītrot izņēmumu klauzulas no uh, Eh, šīs direktīvas un uzskatu, ka visu šo pāntu, to, eh, kas ir ļoti preskriptīvs pēc savas dabas, vai, tomēr vajadzētu izņemt, jo tas iet pret visiem šiem uh, jaunajiem projektiem, kas varētu būt saistīti ar kodolenerģiju vai atjaunīgiem enerģijas resursiem. Turklāt viņi uzskata, ka vajadzētu izņemt kodolenergostācijas arī no obligātiem CO2 prasībām. Turklāt Viki ir arī pret virkni grozījumu, kas iesniegt par šo grozījumu un ar nepacietību raudās uz iespēju nonākt pie kompromisiem kopā ar ēnu referentiem, cerams, ka pie diezgan saprātīgiem risinājumiem, tā lai pārliecinātos, ka energoefektivitāte Eiropā būtu adekvāta un dalība valstis Eh, varētu šīs prasības ievērot, vienlaicīgi ņemot vērā arī dažādos energopatēriņa veidus, eh, kas raksturīgi atšķirīgiem tirgiem un valstīm. Paldies, kolēģi, ka uzklausījāt mani, un es eh, kā, nu, tā tad varēšu tālāk izteikties arī kā Karima kungs vēlāk. Paldies! Es domāju, ka nākotnē var apmainīties ar vēstulēm, tad mums vispār nevajadzētu šeit tikties. Ēnu referenti varētu viens otram uzrakstīt vēstuli un viss bet tad vajadzētu meklēt citu vietu, kur notikt politiskajām debatēm, lai saskaņotu argumentus, nevis tikai prezentēt stingras nostājas. Labi, tagad Vadrasa kungs. Paldies priekšādātājiem! Eh, eh, hoy, hoy como Tenemos un... Nu, jāsaka, šīs ir tikai tādas provizoriskās diskusijas. Tāpēc neteikšu īpaši eh, neko daudz. Šī direktīva, manuprāt, būs diezgan interesanta. Bet, nu, jāsaka, ka ir iesniegti jau tik daudz grozījumu turmes ziņojumam. Priekšsēdētāji, nu galvenais, ko es domāju, ir tas, ka šīs pamatīdejas ir eh, jānoformulē ārkārtīgi skaidri, un ļoti svarīgam jābūt arī pamatojumam. Pastāv divi iespējamie domu gājieni, kas uh, faktiski nav savā starpā saskaņot. No vienas puses uzsvaru likšana uz enerģijas taupīšanu uh, eh, tādos absolūtos skaitļos, un energopatēriņa samazinājums, tas ir viens, un otrs, otrs šī skola ir tāda, ja domu gājiens, respektīvi, ka varētu uzlabot energoefektivitāti. Tad, tad no vienas puses tiek runāts par to, ka enerģija uz vienu ražošanas vienību samazināsies, bet tas nav viens un tas pats. Jo kas mums jāpanāk, mums vajadzētu uzlabot energoefektivitāti. Respektīvi, Mēs varam darīt arvien vairāk un vairāk tērējot mazāk enerģijas, bet ja mēs tagad apsēstības vārdā par katru cenu tikai samazināsim katru patērēto kilovatu stundu, tad mēs nonāksim pie paradoksa. Un tad sanāks tā, ka mēs tērējam mazāk enerģijas, bet vienlaicīgi arī nesam nemaz tik efektīvi. Un tas, manuprāt, ir pilnīgi pretrunā ar mūsu iecerēm. Ekonomiskās, eh, advancētās ekonomikas izaugsmas kontekstā pastāv iespēja radīt jaunas darba vietas un labklājību, un to varam darīt tikai energoefektīvi. Tas nozīmē, ka mums visiem jāapvieno centieni un jādara viss iespējams, lai nonāktu pie šīs efektivitātes. Laika gaitā cerams varēsim vienoties arī par visiem citiem jautājumiem. Es gribēju pievērties tieši šim jautājumam, jo tas ir par pamatu visiem tālākajiem lēmumiem. Mums ir jāatrod šis vidusceļš starp šiem diviem dažādajiem domu gājieniem. Ja skatāmies uz sasto pantu, tad tur teikts, ka tiek veidots obligātais energo taupīšanas eh, režīms, jeb sistēma. Uh, un šie pienākumi tiktu uzticēti energo uzņēmumiem. Tad ir savukārt paredzēta virkne alternatīvu pasākumu, bet tikai tādos gadījumos, ja komisija tos apstiprina. Nu, jāsaka, te viena otra doma nebūtu arī nav tik taisnīga. Jo šie jautājumi nav skatām vienā un tā pašā līmenī. No vienas puses ir šis taupīšana, šī taupīšanas prasība, un tad ir alternatīvie pasākumi. Bet abiem šiem pasākumiem tad ir jātop izvirzītiem ar mūsu uh, pilnvarām ar mūsu jāvārdu. Un tad komisija pēc tam var skatīties, protams, vai šie pasākumi ir ievēroti, piemēroti, vai dalībvalsts ir pildījuši savas saistības un tam līdzīgi. Bet es nedomāju, ka mums vajadzētu šeit jau iepriekš uzsākt kaut kādu veidu diskrimināciju, tātad izvēloties vienu pret vienu vai otru domu gājienu - energoefektivitāte vai energopatēriņa samazināšana. Ja skatāmies uz koģenerācijas jautājumiem, kolēģi, koģenerācija tas jau, te jau nerunājam tikai un vienīgi par apkuru un zesēšanu. Te runājam par daudz ko vairāk. Te ir rūpniecības, kas pilnā mērā atkarīgs no koģenerācijas. tas viņiem ir vajadzīga, viņiem tas ir vajadzīgs ražošanai. Viņi tādā veidā optimizē resursus un var rīkoties daudz efektīvāk. Varbūt mums vajadzētu paplašināt pašiem savu skatu loku un atcerēties, ka koģenerācija nav tikai apkur un dzēsēšana. Jo, piemēram, ziemeļos un dienvidos arī koģenerācija ir pilnīgi atšķirīgs konteksts. Ja skatāmies uz to visu tādā plašākā mērogā, tad redzam, ka koģenerācija reizēm var būt laba, piemērot, un reizēm atkal nē. Un tāpēc mēs nevaram izstrādāt šeit kaut kādu vienotu eh, noteikumu kopumu uz visu veidu koģenerācijas stacijām. Jo tas, vai koģenerācija var izmantot, nav atkarīgs vien tikai no tā, cik daudz apkurs siltuma ir vajadzīgs, bet arī no tā, kā tiek sasaistīti tīkli, kāda ir starpsavienojuma, kā notiek, eh, kāda ir vides faktori tai visā un tā tālāk, kādi izdevumi. Un tāpēc, ja mēs eh, piemērojam tikai un vienīgi vienu faktoru, tad mēs varam radīt ļoti absurdu situāciju atsevišķās teritorijās. Mums ir jāskatās uz to visu plašākā mērogā. Nu, ja mēs skatāmies uz cita veida enerģiem, kas tad, eh, jāsaka, varam arī, nu, apbrīnojams lietas dzirdēt par atjaunīgiem enerģijas resursiem. Un šādu enerģiju atbalstīšana, protams, arī tālāk ietekmēs koģenerācijas stacijas un principus. jo koģenerācija vajadzīga pilna laika darbība savukārt atjaunīgiem enerģijas resursiem, kā piemēram saules resursiem, ražošana notiek tikai vienā diennakts laikā. Tātad, ja mēs atbalstam vienus enerģijas resursus, tad uh, nedrīkstam aizmirst, ka koģerācijas rezultātā saražotā elektrība arī ir svarīga un tā spēja aizpildīt dažāda veida uh, nu, tukšumus. Un tāpēc nedrīkstam šo vienoto pieeju izmantot pilnīgi visam. Mums jā, ļoti specifiski jāskatās uz konkrēto situāciju. Uh, jo vispārināti šim jautājumam pieiet nedrīkstam. Tā rezultātā varam aiziet pilnīgi nepreizā virzienā. Nu, tāds ir mans provizoriskās piezīmes priekšredētāji, bet, kā jau teicu, es domāju, ka mums vēl daudz darba priekšā. Ir ļoti daudz citi punkti, ko jau kolēģi arī šeit pieminēja, kas būs diezgan diskutabli un kas ir ļoti interesanti. Un referents varbūt eh, ir ļoti talantīgs un tā tālāk, bet neskat, un, un es domāju, tieši tāpēc mums izdosies nonākt arī pie rezultāta. Tālāk provērs kungs, neredzēju gan jūs iepriekš, atvainojos. Paldies priekšsādātāji! Es arī gribēju teikt paldies Turmes kungam kā referentam par to, ka viņš tik ļoti labprāt ir sadarbojies ar mums visiem, ka viņš ir mūs uzklausījis un viņš arī šobrīd to dara. Tas reizēm nebūtu nav tas vienkāršākais. Nu, vēlos izteikties pāris vispārīga rakstura piezīmes. Nu, domāju, ka kopējiem direktīvas mēķiem mēs, protams, visi piekrītam, bet mums jāpārliecinās, ka to sasniegšana ir praktiski iespējama. Pirmā piezīme. Nepieciešams paturēt prātā, ka pastāv milzīgas atšķirības Eiropā un tās nav saistītas tikai un vienīgi ar atšķirīgiem klimatiem vai geogrāfisku atrašanās vietu vai, piemēram, finanšu situācijām konkrētās dalību valstīs. Lielā, tas ir atkarīgs arī no, nu, no sociālā rakstu un reizēm tās ir arī kultūras atšķirības, par ko runāju. Un šāda veida atšķirības ir jāpatur prātā arī strādājot pie šī dokumenta. Redzam, kas notiek eh, Ziemeļa Eiropā redzam, kāda tur ir situācija, un e, skaidru un gaišu saprotam, protams, ka situācija ir pilnīgi atšķirīga dienvidos, piemēram, vidusjūras reģionā. Nu, es domāju, ka idejai kopumā mēs, protams, varam piekrist, bet tāpat laikā mums vajadzētu atbilstīgi tad sadalīt arī valsts resursus, jo situācijas ir ļoti atšķirīgas. Es atbalstītu tādu situāciju, kur mēs varētu izstrādāt direktīvu, kas nosaka saistošus mērķus dalību valstīm, bet tāpat laikā ļauj tām zināmā mērā pašām lemt par to, kāda veida eh, mērķus tā eh, iespējas un pasākums tā izmanto, lai sasniegtu šos mērķus pietiekami efektīvā veidā. Jo dažām valstīm varbūt būs jāpieņem daudz un dažādu pasākumu, un tās jau to dara. Tā, savukārt ir arī tās dalībvalsts, kurām kaut ko būtu vajadzējis darīt, bet kas vēl neko nav darījušas. Mums ir jāskatās arī uz finansiālo un administratīvo ilgtspēju šai kontekstā, lai sasniegtu šo 3% mērķi. Pastāv zināms vēsturisks deficīts, ja bija iztrūkums šajā ziņā. Un Tas jāņem vērā. To neesam līdz šim ņēmuši diskusijās par direktīvu. Nu, paskatīsimies, kā tu vai uz manu valsti. Mums ir finansiāla rakstura problēmas, kas ir diezgan apjomīgas. bet ir savukārt administratīvās prasības, kas neļauj pašvaldībām tērēt līdzekļus, eh, kas tām pat ir pieejami. Nu, protams, ka energoefektivitāte ir, ir viens, un tā jāskata arī kontekstā ar vēlamo ekonomikas atjaunošanos. Ja mēs vairāk, tā, un tāpēc, domāju, mums vairāk jāpievērš tieši energoefektāvatē, nevis energo taupīšanai. Nedrīkstam noteikt pārāk ambiciozus mērķus jo tas tad, kas varētu zināmā mērā traucēt ekonomiskai izaugsmai. Piekrītu referentam, ka mums ir vajadzīgi tādi finanšu instrumenti, kas būtu atbilstīgi, lai veicinātu energoefektivitāti. Jo, ja tādu nav, tad jau mums tie tikai būs pliki vārdi. Noslēgumā es domāju, ka varbūt pastāv iespēja dot grūdienu arī ekonomikai un noza, rūpniecības nozarei, jo tas tā rezultātā radīt jaunas darba vietas, jaunas tehnoloģijas rūpnīcas un tas savukārt ļaut ekonomikai atjaunoties. Manuprāt, ļoti svarīgi nodrošināt informāciju arī pilsoņiem. Pilsoņiem ir vajadzīgs zināt, kas notiek, un tā ir daļa no mūsu politiskās lomas. Jo informācijas kampaņas eh, ļaus pilsoņiem arī uzzināt par to, kā labāk izmantot enerģiju, kā to darīt efektīvāk. Kāpēc mēs nevarētu, piemēram, izveidot tādu ekoloģisku raksturu informācijas kampaņu? Es domāju, ka tas būtu ļoti liederīgi. Paldies tālāk, Beletkungs! Thanks. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu minēt dažas piezīmes eh, Nīderlandiešu valodā. Eh, cienējamie kolēģi, eh, ļoti daudz, kas jau šeit tika pieminēts, bet es vēlētos pakavēties pie dažiem aspektiem. Pirmkārt, pie teritorijas, pie pie, pie, pie platības. Es to nedomāju, ka tas ir labākais kritērijs, jo relatīvais, es domāju, ka drīzāk ir jāņem vērā relatīvais energoresursu patēriņš ēkā, nevis uh, platība. Tālāk uh, valsts iepirkums, eh, publiskais iepirkums. Šeit ir jāņem vērā fakts, ka vislētākais piegādātājs, Vislētākais pakalpojums sniedzējs nevienmēr ir energoefektīvākais, tas arī ir jāatceras. Tad, kad mēs izdarām grozījumus vai iesakam grozījumus komisijas priekšlikumā. Tālāk oglekļa noplūdes, protams, ka tas ir svarīgi. Un es esmu pārliecināts, ka mums ir no tām jāizvairās, taču šis eh, priekšlikums būtībā neuzliek papildus slogu energoietilpīgām ražošanām, bet ne tieši to uzliek eh, varbūt citiem. Tā kā būtu liederīgi pārskatīt nacionālos rīcības plānus, lai varētu ņemt vērā iespējamo ietekmi uz energoietilpīgām ražošanām ražošanas nozarēm, īpaši tad, kad mēs runājam par oglekļu noplūdu, jo tas ir ļoti svarīgs elements. Un visbeidzot, izskatot, tātad pievēršoties gala lietotājiem, gala patērētājiem, es vēlētos aicināt visus kolēģus piekrist eh, jautājumam attiecībā uz rēķiniem par enerģijas patēriņu, jo Visbiežāk jūs redzat eh, tikai to, cik jums tas maksā, nevis cik ir patērēts. Un varbūt vajadzētu eh, vairāk eh, uzsvērt šo jautājumu, lai varētu nodalīt, teiksim, cik maksā enerģijas izplatīšana, piegāde un tā tālāk. Un runājot par rēķiniem, es vēlētos, lai tie būtu daudz caurspīdīgāki un tur būtu jābūt obligāti iekļautiem noteiktiem elementiem, lai patērētājiem būtu daudz skaidrāk, kas tad īsti veido energoresursu cenu, par kuriem viņš maksā. Kolārskas Babinska kundze. Es eh, gribu tikai teikt, ka pēc eh, kolēģis un Klaskavapinskas kundze tagad izteiksies, ir tas, ka pēdējā sanāksme viņam neizdevās izteikties, tāpēc viņi tagad uh, izteiksies pirms citiem. Tad lūdzu, Kolaskas Babinskas kundze. Paldies. Paldies! Es saprotu, ka es eh, runāju tagad tā teikt pagājušās sanāksmes uh, vārdā. Un nu, jāsaka, ka šis regulējums ir ļoti svarīgs, un mēs ļoti ilgi to gaidījām. Tas ietekmēs ekonomiku, vietējo pārvaldību, uh, Uh, valsts resursus un arī patērētājus. Katrā līmenī ietekme būs visai nozīmīga. Un par to jārunā, par to jārunā atsevišķi. Runājot par ekonomiku, ļoti svarīgi ir sasaist starp izaugsmi un energoefektivitāti. Ir valstis, kur energoefektivitāte nozīmē izmaiņas ekonomikā Tas nu, nozīmē kaut ko citu valstīm, kas ir augsti attīstītas, vai ar, un valstīm, kas attīstās lēnāk. Tas mums jāatcerās. Jāatcerās, gatavojot šo regulējumu un piedāvātajos grozījumos. Tad, piemēram, Dānijas ekonomikas izmaiņas vai Slovākijas, Polijas ekonomikas izmaiņas tās ir ļoti dažādas, un ietekme uz valsts finansēm šajās valstīs arī ir ārkārtīgi dažāda. At, kas attiecās uz uh, ietaupījumiem, vajadzētu runāt šeit par vienībām, nevis uh, absolūtiem skaitļiem. Mēs vēlamies, lai valstis attīstītos, un, protams, valstis, kas veicina izaugsmi, izmantos vairāk enerģijas. Protams, mēs varam pieprasīt lielāko energoefektivitāti, bet nevaram prasīt enerģijas ietaupījumu. Mēs uzskatām, ka šīs valstis jāatbalsta no budžeta, piemēram, no reģionālās attīstības fonda. Otrais. 3% prasība uh, uz gadu, uh, tas ir izdevumi uh, vietējām pašvaldībām. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi šeit būtu noteikt daudzgadu mērķus, nevis ikgadējos mērķus, jo dažos gados pašvaldības var izdot vairāk, citos gados atkal mazāk. Un tāpēc es aicinu šeit nerunāt par 3% gadā, bet noteikt ilgtermiņa mērķi. Tad par audītiem reizi gadā vai reizi divos gados, manuprāt, tas ir pārāk bieži, jo lēmumi tiek pieņemti uh, reizēm lēnāk. Un tad sanāk, ka šeit ir dažādi ātrumi Eiropā. Tas jāņem vērā. Dažas no kopienām var uzskatīt, ka šie 3% ir pārāk daudz tas ļoti rūpīgi jāapsver, jo pašlaik plosas krīze un vairākas valstīs uh, valdības samazina izdevumus. Pašvaldībām jāsamazina izdevumi, piemēram, uh, skolām. Un es zinu, ka daudzām pašvaldībām jau tagad ir milzīgs deficīts izveidojies. Tad būtībā uh, tālāki ietaupījumi nozīmē uh, Uh, atslēgt visu publisko apgaismošanu, bet tas jau nav tas, ko mēs vēlamies. Vēl kāds svarīgs punkts ir valsts iepirkums. Dažos reģionos, kas nav tik labi attīstīti un ir drīzāk lauksaimniecības reģioni, situācija ir tāda, ka ja mēs vēlēsimies, lai viņi izvēlētos energoefektīvākus produktus, tad viņiem vajadzēs izvēlēties produktus, kas tiek ražoti tālu no mājām, citās valstīs, jo šajā reģionā nav vietējo ražotāju, nav pat reģionālo ražotāju, kurus varētu izvēlēties. Tad, piemēram, logu ražotāji būtu jāizvēlas no citas valsts. Tāpēc jādomā par to, kā pārformulēt tekstu, Uzskatu, ka šī eh, energoefektivitāte kā daļa no kritērijiem valsts iepirkumā ir jāformulē eh, piesardzīgāk. Un informācijas kampaņa, kā jau tika teicis, arī ir ļoti svarīgs aspekts. Tas ir jāiekļauj tekstā. Bet ja mēs vēlamies mainīt ekonomiku, tad mums jāmaina arī mentalitāte, domāšanas veids mūsu sabiedrībās un īpaša uzmanība Eh, jāpievērš tieši šīm pārmaiņām. Tas nav jāatstāj tikai politiķu ziņā. Nē, vajadzētu varbūt organizēt plašāka mēroga Eiropas kampaņu. Paldies, eh, Mērkis kundze. Paldies, priekšsādātāji. Runājot par šo tēmu, kas uh, mums visiem ir svarīga, es atkal nerunāju savā vārdā, kā daudz te šodien bet es runāju mazo energoražotāju vārdā, to cilvēku vārdā, kas vēlētos ražot elektroenerģiju pašu savā māsēmniecībā. Es domāju, ka ļoti daudz uzmanības vienmēr ir pievērsts dažādiem lieliem operatoriem un vienmēr ir piemērot mēroga ekonomika, runājot par efektivitāti, bet ir ārkārtīgi svarīgi, lai, piemēram, uh, iedzīvotāji arī tiktu ņemti vērā jo, piemēram, manā valstī Nīderlandē eh, daudzas mājasēmniecības ir korporāciju rokās, bet viņi varbūt vēlētos paši piedalīties. Un ir jābūt eh, iespējai, lai viņi varētu, tā teikt, eh, paši radīt efektīvāku vīdi un būt energoefektīvāk, taupīt elektroenerģiju aktīvā veidā, piespiest to darīt. Uh, Tātad tas, manuprāt, ir ļoti svarīgs direktīvas aspekts. E, Mikroenergoresursu e, ražošana, mikroelektrības, piemēram, ražošana tā tālāk. Mēs vēlamies iesaistīt pilsoņus šajā darbā. Viņiem ir jādod šī iespēja, ja viņi to vēlas. Un tāpēc es domāju, ka Holkunga komentārs ir ārkārtīgi būtisks. Šī direktīva, šai direktīvai, protams, ir jāsaskatīt saskaņojas ar citām uh, direktīvām, kā piemēram energoefektīvu ēku direktīva, efektīva citu dabas resursu, piemēram, ūdens izmantošana, jo no kā mēs vēlamies izvairīties. Mēs negribam aizmirst, ka ir cita veida efektivitāte un taupīšana nepieciešama. Energoefektivitāte nav vienīgā un es ļoti lielā mērā pie, piekrītu arī Belētkunga teiktiem. Jā, jums saņemot eh, savu energoresursu piegādātāju rēķinu ir jāsaprot, kas tajā ir rakstīts un par ko jūs maksājat. Eh, šī te direktīva un arī acīm redzot nākotnes direktīvas, tām ir jādod iespēja pilsoņiem pašiem būt energoefektīviem, viņiem pašiem ir skaidri jāapzinās, cik enerģijas viņi patērē, un viņiem ir jādod iespēja arī uzlabot pašiem savu energoefektivitātes situāciju, un vispirms ir jāsāk ar informāciju. Paldies! Tagad organizatoriskā piezīme. Pirmkārt, uh, Galileo palaišana ir atlikta uz rītdienu, E, man šķita, ka nu mums būs papildu laiks, bet nē, tā bija tikai tāda neliela cerība, jo tulki var mums piedāvāt papildu 15 e, minūtes, bet ne vairāk. E, mums tagad ir pieci runātāji, pēc tam Klods Turmes, pēc tam komisija, un tad lūdzu tāpēc tomēr izteikties ļoti īsi, lai visi varētu runāt. Tikko kundze. Paldies priekšsādātāji. Jā, tiešām ļoti īsi. Energoefektivitātes pasākumi ir svarīgi, to nevar noliegt. Jo energoefektivitāte ir vislabākais veids, kā ietaupīt enerģiju. Es vēlos izteikties tikai par 3% par šo kvotu, kas ir noteikta pašvaldībām, atjaunojot publiskās ēkas. 3%, kā saistošais mērķis, 3% no platības. Tas tiešām ir ļoti uh, stingrs un neelastīgs um, noteikums. Es pati biju referente, kad mēs runājām par ēku energoefektivitāti. Un Es noteikti atbalstu lielāku energoefektivitāti ēkām, bet 3% ir pārāk birokrātisks norādījums, un es nedomāju, ka tas mums palīdzēs sasniegt galveno mērķi, proti uzlabot energoefektivitāti. Mums vajadzīga lielāka elastība. Dalību valstīm un arī pašvaldībām ir vajadzīgas manevra iespējas. Un ja mēs izvirzām šādus stingros mērķus, tad vismaz nevajadzētu šos mērķus sasaistīt ar platību, bet gan ar energoefektivitāti, ar enerģijas efektivitāti. Un vēl par uh, lauku reģioniem. Mēs runājām par pilsētu vidi un par lauku vidi un runājām par to, ka uh, lauku reģionos ir pilnīgi citas vajadzības arī attiecībā uz energoapgādi. To vajadzētu ņemt vērā vajadzētu pievērsties lauku reģioniem, kuriem ir īpašas īpašības. Arī tur vajadzētu veicināt energoefektivitāti un mainīt mūsu enerģijas izmantošanas veidu. Paldies, uh, Bržīna kungs. Paldies, priekšādātāji. Pāris komentāru čehu valodā. Priekšsādātāji, es vēlos pateikties referentam jo energoefektivitāte tik tiešām ir ārkārtīgi svarīga, lai sasniegtu mūsu mērķus. Priekšlikumā, ko esam saņēmuši, ir dažas lietas, kas man nepatīk. Tur ir neskaidras definīcijas. Energoefektivitātes definīcija ir uh, sajaukta un neskaidra. Tāpat Nav pilnībā skaidrs, kas notiks, ja mums neizdosies sasniegt energoefektivitātes mērķus. Tas taču nenozīmēs, ka uh, mēs uh, neietaupīsim uh, enerģiju. Konkrēti mērķi, piemēram, 1,5% un 3% ietaupījumiem. Un 3% publisko ēku izolācijai atgādina man risinājumus no veciem laikiem. Uh, mēs kādreiz tā rīkojamies mūsu valstī. At, ja jūs pieņemat, ka kāds var ietaupīt patērētāju uzvedību un tiešām varat uh, veicināt, lai patērētāji izmantotu pusotru procentu mazāk enerģijas, nu, tad tā jārīkojas, bet es nevaru iedomāties, ka tas būtu iespējams. Uh, cits jautājums vēl ir pirktspējas paritāte. Čehijas republikā mēs par energoresursiem izdodam vairāk nekā citur austrum Eiropā, un tāpēc uh, šie ietaupīšanas pasākumi mums ir ļoti svarīgi. Ja būs vēl uh, Uh, kopēji pasākumi, kas palīdzēs mums to darīt, tad vajadzētu to darīt elastīgāk, nevis pilnībā visu regulējot. Vēl gribu pieminēt ekonomikas struktūru. Mēs esam rūpniecīskā valsts, un mūsu um, enerģijas patēriņš ir citādāks uh, nekā um, valstīm ar citu ekonomikas struktūru. Es domāju, ka mums vajadzētu ļoti rūpīgi izvērtēt šī pasākuma ietekmi. Nebūtu labi veicinot zaļo ekonomiku, te pašā laikā iznīcināt to ekonomiku, kas mūs baro. Paldies, tikas Cijo kundze. Jā, priekšādātājiem. Visu šo pēdējo nedēļu laikā esam noturējuši sanāksmi pēc sanāksmes Esam organizējuši katrā politiskajā grupā sanāksmes un tikšanās un vēl nezinu ko. Un nu, viens kopējs, kopsaucējs mums bija, un tas bija šāds. Respektīvi, ka nav vērts izmantot vienotu risinājumu pilnīgi visām dalībvalstīm, vienādu risinājumu visām dalībvalstīm energoefektivitātes mērķu sasniegšanai. Tas tāpēc, ka situācija šajās dalībvalstīs ir ārkārtīgi atšķirīga, dažādu iemeslu dēļ esam redzējuši, ka atsevišķās valstīs ir bijuši ļoti veiksmīgas situācijas, piemēram, kur lūk ar konkrētiem pasākumiem gūti reāli rezultāti, bet tepat laikā esam skatījušies, ka šādas pieredzes pārnešana uz citu valsti un tādu pašu pasākumu piemērošana citā dalību valstī nebūtu nav nesus panākumus. Un tāpēc nevaram to vienādu veidu risinājumus attiecināt uz pilnīgi visu Eiropas Savienību, jo situācijas tiešām ir ārkārtīgi atšķirīgas. Un galvenā panākuma atslēga šai direktīvai faktiski un mērķu sasniegšanai līdz ar to ir elastība. Nu, 20% līdz 2020. gadam eh, viens no mērķiem un, un tā tālāk un tā ir noprojām. Nu, Tātad elastība, elastība. Tas ir galvenā, tā ir galvenā panākuma atslēga un katrai valstī ir jābūt iespēja attiecīgi rīkoties. Viņi zina, kāds ir mērķis, dalībvalsts zina to, kas ir jāsasniedz, bet kādus pasākums tā izmanto mērķu sasniegšanai, tam jāpaliek valsts ziņā. Un tad, protams, dalībvalsts var sadarboties ar komisiju, lai noteiktu, kā nu, tiek nodrošināta atbilstība parametriem un kritērijiem, un cik lielā mērā katrai valstī jādod savus ieguldījumus mērķu sasniegšanai, kāds ir konkrētās dalību valsts mērķis un tam līdzīgi. Tas viss ir ļoti labi, bet tālāk konkrētu pasākumu piemērošanā dalību valsts saņem zināmu manevrēšanas iespēju. Un dalību valstis pašas var lemt par to, kādi, kādus instrumentus piemērot, kādus pasākumus īstenot. Un visi šie priekšlikumi, kas iekļauti direktīvā, un arī šeit parlaments esam devuši savu ieguldījumu komisijas darbā, var nākt kā ierosinājums. Šie priekšlikumi ir jā, tiem jābūt indikatīviem, tikai tādiem norādošiem pēc sava rakstura. Jā, tāpat laikā jānodrošina uzraudzība nenoliedzami, pārskatāmība tāpat kas ļautu mums tālāk noskaidrot, vai katra konkrētā dalība valsts rīkojas, vai tā atbilst e, tām prasībām, kas, kas nepieciešams, respektīvi, ka tā kaut ko dara, lai sasniegtu konkrēto mērķi energoefektivitātes jomā. Jāskatās, vai tā vadalība valsts virzās arī uz priekšu saistību izpildē. Varbūt līdz ar to var nu vai nu piešķirt vairāk palīdzības, vai atkal to atsaukt, bet dalību valstīm ir jātop noteiktiem skaidriem mērķiem, un turklāt tālāk dalību valsts tikai un vienīgi pašas var nu, šos mērķus noteikt atbilstīgi komisijas vadlīnijām. Un dalību valsts ir tās, kas zina, kuri instrumenti vislabāk palīdzēs tam šos mērķus arī sasniegt. Tāpēc ir vajadzīga elastība šiem instrumentiem, un dalību valsts tos katra izvēlas atsevišķi. Tas, manuprāt, ir tas pats pamats, kas jāizvēlas mūsu darbībai. Ja vēlamies panākt energoefektivitāti un ja vēlamies, lai šī direktīva darbotos efektīvi un palīdzētu mums sasniegt tālākos mērķus. Tālāk Kariņkungs. Uh, thank you very much, Chair. A lot has already been. Paldies priekšādātāji, daudz kas jau tika teikts gribēju uzsvert vienu lietu, ko, nu, tā garām ejot pieminēja arī citu runātāju, respektīvi, energo taupīšana nav tas pats, kas energoefektivitāte energo taupīšanu, protams, var panākt daudzos un dažādos veidos, un energoefektivitāte ir viens no veidiem, kā to izdarīt, bet otrs ir vienkārši izslēgt gaismu. Mēs ļoti daudz varam arī šajā ēkā ietaupīt eh, enerģijas, ja vienkārši izslēgsim visur gaismu, izslēgsim eh, gaisa kondicionēšanas iekārtas un tā tālāk. Bet, protams, ka tā visa rezultātā dzīve mums kļūst vienkārši nožēlojama. Energoefektivitāte ir kaut kas cits, un valstī tas ir līdzīgi. Valstī energo ietaupījums var, piemēram, panākt arī samazinot IKP. Nu, piemēram, paskatīsimies uz krīzi, paskatīsimies uz manu valsti. Mēs šobrīd milzīgi daudz taupam enerģijas. Nu, diemžēl, diemžēl, blakus produkts šiem ietaupījumiem. Šādas metodas rezultātā ir bezdarbs. Mums ir ļoti augsts bezdarba līmenis, tās, tas ir milzīgs sociāls izmaksas, jo cilvēki vienkārši nestrādā, viņiem nav darba. Energo ietaupīšana, izmantojot energoefektivitāti, savukārt nozīmē, ka cilvēki saglabā savas darba vietas, bet izmanto, piemēram, nu, es nezinu, vai tas ir iespējams, varbūt, ka mēs varētu pāris spuldus mazāk vienkārši degt, nu, respektīvi, ka gaismas būtu tikpat daudz, tas pats darbs tiktu paveicis, bet mazāk enerģijas tiktu izmantots. Manuprāt, šeit mēs šeit jaucam mazliet abus šos jēdzienus - ietaupīšanu tātad uh, samazinājumu un energoefektivitāti. Un te mēs te var runāt par dažādiem tonu ekvivalentiem un tā tālāk un tā joprojām. Bet šīs direktīvas mērķis taču ir energoefektivitāte, nevis vienkārši apjoma samazināšana, nevis gaismu izslēgšana, bet pārliecināšanās, ka IKP palielinās, nevis samazinās. Un te mums jādomā, kā iekļaut šos efektivitātes pasākumus kopējā situācijā un tā, lai tie atbilst iespējami izaugsmē. Piekrītu Dekastījo kundzei Dalību valstīs situācijas ārkārtīgi atšķirīgas, ir ļoti uh, eh, blīvi apdzīvots valsts, ir mazāk blīvi apdzīvots, ir tāds valsts, kur ļoti augsts ziemā, kur nav augsts ziemā, ir tāds valsts, kur ārkārtīgi kars vasars un vajadzīgais kondicionēšana. Līdz ar to energo patēriņš ir ārkārtīgi atšķirīgs. Un vienkārši insulējot mājas vai 3% no valsts ēkām, mēs to nepanāksim. Kas tad notiek ar šo ēku efektivitāti? Nu, var jau to darīt tādā muļķīgā veidā, vai varbūt to var darīt arī prātīgi. Jo es nedomāju, ka mums šeit vajadzīgs skatīties uz cik 100 mm insulāciju valsts ir aplikusi savām mājām. Nē, bet jādomā par to, ko, kāda ir energoefektivitāte uz, uz kvadrātmetru šādās valsts ēkās. Un tas ir tas, kam mums vajadzētu arī pievērsties. Autobūvs jomā tāpat. Ja mēs, nevēl, ja mēs vēlamies, piemēram, pirkt automašīnu, mēs domājam, cik litru benzīnu 100 km šī automašīna iztērēs, cik gramus CO2 tā radīs. Uh, uz tādu pašu distanci. Tie ir tie rādītāji, ko mēs salīdzinām, kad iegādājamies automašīnu starp dažādiem ražotājiem un tam līdzīgi. Energoefektivitātes lomā mums jārīkojas līdzīgi. Arī šeit ir nepieciešams šādi mērēt energoefektivitāti. Cik eh, enerģijas, piemēram, uz vienu IKP vienību? Nu, varbūt varam izmantot iedzīvotāju skaitu. Es nezinu, kāda varētu būt tā pareizākā formula, bet es domāju, ka tas ir tas virziens, kādā mums jāraugās. Man patīk, ko jūs darāt. Protams, es piekrītu arī šiem direktīvas mērķiem nenoliedzam, bet es domāju, ka nedrīkstam fokusēties tikai un vienīgi uz ietaupījumiem un samazinājumiem, jo tas ir blakus produkts. To, protams, mēs vēlamies panākt, bet mums galvenokārt jāpievēršas veidiem, kā to panākt. Jādara vairāk ar mazāk resursiem. Jo es saku, mana valsts ir ļoti taupīga, mēs esam ļoti zaļa valsts, atjaunīga resursa un tā tālāk. Daudz var mūs apskārt, apskaust. Bet, ja mēs paskatāmies uz to, kāds ir mūsu IKP un enerģijas savukārt ieguldījums, tad mēs esam viena no neefektīvākajām valstīm, diemžēl. Tātad vēlamies panākt efektivitāti, izmantot mazāk enerģijas, bet darīt vairāk, un es domāju, uz to vajadzētu arī koncentrēties šajā tiesību aktā. Lielas paldies, Balčītis kungs! Paldies priekšsādātāji! kolēģis eh, Kariņš tik tikko ļoti pareizi aprakstīja situāciju. Tas attiecas ne tikai uz Latviju, uz visām Baltijas valstīm. Protams, problēmu mums ir ļoti daudz. Eh, mums ir šis padomi laika mantojums. Mēs centāmies eh, mājas modernizēt, bet šis process neiet uz priekšu tik ātri, kā vajadzētu. Mums ir izvirzīti labi un cēli mērķi un mēs daudz diskutējām par to, kā šos mērķus var sasniegt. Bet, eh, manuprāt, šiem mērķiem jābūt strateģiskiem. Klimata pētnieki un zinātnieki runā par ļoti satraucošiem faktiem sakarā ar klimata izmaiņām, un mums jāveic konkrēti pasākumi. Tāpēc es ļoti pozitīvi lūkojos uz pirmo uh, Uh, atzinuma projektu. Protams, uh, vienā dokumentā grūti atrisināt visas problēmas, bet es esmu par to, lai dalību valstīm būtu saistoši mērķi, lai noteiktu arī kontrole, kā dalību valstis šos mērķus sasniedz. Bet tika jau runāts arī par to, ka mūsu situācija ir ļoti atšķirīga. Jaņem vērā geogrāfiskas īpašības, klimats, eh, citas īpašības. Protams, jāiesaista arī valsts iepirkuma sistēma, lai risinātu šīs problēmas. Bet galvenais ir jāsaprot, ka mūsu mērķis, Eiropas parlamenta mērķis, ir mainīt arī uh, valsts iepirkuma noteikumus. Jo jāpanāk, lai tur cilvēku faktors nespēlētu tik lielu lomu, lai mēs patiesi varētu ietaupīt naudu un laiku. Sistēma ir izveidota, bet ļoti grūti to īstenot un iedzīvināt. To mēs visi apzināmies. Šeit, šajā punktā es arī Uh, atbalstu referentu. Mums ir jāsāk ar konkrētiem pasākumiem, ar sistēmu, ko pilnveidosim laika gaitā. Paldies, ļoti īsi vārds komisijai, pēc tam Turmesa kungam vai otrādi, uh, jo mums atliek mazāk kā desmit minūtes, mums ir jāiekļaujas šajā laikā. Ar komisiju pēc tam mēs noteikti runāsim uh, plašāk, jo mums šie jautājumi ir jāpārspiež, bet tas nenotiks šodien. Jā, jā, ļoti īsi priekšsādātāji. Paldies! Mūsu galvenais mērķis ir sasniegt šos 20 mērķus. Mērķis tika izvirzīts Eiropas Savienībā 2007. gadā, to atbalstīja visas institūcijas, un mēs vēlamies saglabāt šo ambīciju līmeni. Ar direktīvu mēs vēlamies tieši to sasniegt. Un, protams, mēs esam gatavi diskutēt par detaļām piemēram, par astoto pantu vai par sesto pantu. Par visu var diskutēt. Atbildot, atbildēt uz visiem jautājumiem, protams, nav iespējams. Es eh, visu atzīmēju, bet tikai uh, daži vārdi par kvadrās kunga teikto, par koģenerāciju. Pat, ja uh, tālapkūre un dzesēšana spēlē dažādas lomas uh, dalību valstīs, uh, tad tomēr tas nav vienīgais risinājums tikai Ziemeļvalstīm. Ne jau tikai tur koģenerācijas sistēmas var spēlēt savu lomu. Koģenerācijā ar siltuma uzglabāšanu ir ļoti uh, labas sistēmas, un tas var nospēlēt uh, lielu lomu, veicinot uh, energoefektivitāti. Runa bija arī par sesto pāntu. Kvadrās kungs teica, ka nav pareizi uh, ka alternatīvas eh, būtu jāizpēta komisijai pirms tās piemērot. Kāpēc mēs to ierosinām? Tāpēc, ka, kad mēs runājām par energoefektivitātes prasībām, tur ir skaidri norādījumi par ambīciju līmeni, par pārbaudēm, par neatgriezenisko raksturušiem pasākumiem. Bet, ja mēs runājam par alternatīvām, tas nav tik dziļi aprakstītas. Ja tas būtu tā formulētas, tad mums nevajadzētu nekādu verifikāciju, bet, nu, diemžēl, alternatīvas nav tik skaidri noteiktas. Bija daudz jautājumu par ekonomisko izaugsmi. Uh, varu iedrošināt Kvadrasa kungu un Kariņa kungu, ka mūsu analīze ņem vērā gan ekonomiskās izaugsmes turpināšanu, gan uh, izaugsmes veicināšanu. Mēs uz to eh, ļoti, daudz, ļoti stipri koncentrējamies. Mēs vēlamies eh, enerģētikas politiku plašāko nekā tikai energoefektivitāti. Mēs vēlamies izvairīties no atkritumiem un zaudējumiem. Viens no jautājumiem, ar kuru mēs tagad nodarbojamies, ir tas, kā mēs varam panākt, lai bankas atkal izsniegtu kredītus. Kā mēs varam panākt, lai bankas piedāvātu līdzekļus energoefektivitātes īstenošanai. Protams, mums jālūkojas vēl uz finansēšanas schēmām un instrumentiem. Tā ir daļa no mūsu ekonomiskās darba kārtības un ietekmes izvērtējumā. Mēs identificējām jau pozitīvo IKP uz, uzlabošanu par 42 miljoniem un pozitīvo izaugsmi pat nerunājot par siltumnīcas efektu, efektu izraisušo gāzu ietekmi. Runa bija arī par nacionāliem apstākļiem un par mērķu pielāgošanu. Komisijas priešlikumā, pašā priešlikumā, mēs tieši pieprasam katrai dalībvalstī izvirzīt nacionālos mērķus. Šie mērķi ir attiecināti uz absolūto energopatēriņu, bet katrai valstī ir iespējams ņemt vērā nacionālos apstākļus, nosakot nacionālos mērķus. Tikai tad, ja dalību valstu mērķi nesasniedz šos 20%, tikai tad mēs ierosinām savus saistošos mērķus. Un tāpēc nav nepieciešams šos mērķus uh, izpaust energointensitātes ziņā. Delkastīla kundze ierosināja pieturēties pie šīs pieejas un atteikties no saistošiem mērķiem. Es gribu teikt, ka pašlaik dalību valstu mērķi atbilst tikai 14% no ietaupījuma. Un ja mums nebūs saistošo mērķu, tad, protams, nav vajadzīgi arī saistoši pasākumi. Bet tad mēs nesasniegsim uh, 20%, kas ir noteikti kā saistoši izvirzīts mērķis. Paldies, Turmesa kungs! Es nevarēšu iedziļināties visās detaļās pa visiem punktiem, tā kā koncentrēšos uz galvenajiem. Un liels paldies par visu jūsu komentāriem un ieguldījumu šajā diskusijā. Tas, ko Deka Stiljo kundze norādīja, tā ir tāda dilēma, kas mums tiešām ir. E, šobrīd valdības atsakās, tās nevēlas pieņemt saistošus mērķus un tādēļ tās mums piespiež pieņemt saistošus pasākumus. Un ko es piedāvāšu grozījumā ar tabulu, kurā es ar no primārās energo patēriņa viedokļa piedāvāšu noteiktas, e, teiksim, lielums Un tad mēs redzēsim kopā ar prezidentūru strādājot, vai tad valdības galu galā beidzot būs gatavas uz nopietnām diskusijām par nacionālajiem mērķiem. Šodien viņi, nu, negrib spēlēt pēc noteikumiem. Es vēlos viņus konfrontēt ar konkrētiem skaitļiem. Lūk, šis ir uh, mērķis, vai jums tas patīk vai nepatīk runājot par šīm vispārīgākajām idejām par to, kam, kādiem būtu jābūt indikatoriem. Energointensitāte uz IKP vienību nav labs indikators, jo, piemēram, ja jums ir ļoti daudz tērauda uh, ražotņu un jūs tās aiz, piemēram, to vietā uh, uzceļat vai nodibinat banku, protams, jūsu rādītāji uzlabosies, bet tas jau īsti neraksturo uh, patiesu situāciju. Mēs tam mēģinam veidzot izaugsmas projekciju, komisija tā mēģina, un pēc tam mēģina to konvertēt uz primāro enerģiju. Nu, ir zināma uh, priekšrocība šai metodei, jo tas norāda, kur Eiropas Savienībā un kur katrā valstī primārā enerģija tiek izmantota. Uh, Tas palīdz arī plānot infrastruktūru, jo, ja nav eh, šī pamata izējas eh, informācijas, jūs arī nezināsiet, kur investēt. Tātad enerģētika un ieguldījums uz uh, produkciju. Tas ir svarīgi. Piemēram, tērauda ražotāji, metalurgi jums teiks, ka viss, piemēram, tērauds nav vienāds, ir tik daudz dažādu tērauda marku. Un tādēļ šī te ideja par energointensitāti, kuru daži lobētāji eh, cenšas lobēt jau ilgu laiku, mūs ne pie kā nenovedīs, mums nedos tādu labu, drošu indikātoru. Tādēļ es mēģināšu uzrakstīt tādu nelielu eh, dokumentu, izskaidrojot, ko mērķis nozīmē un kādēļ es domāju, ka tas ir labākais veids, kā virzīties uz priekšu. Runājot par 3% un ēku siltināšanu. 3% nozīmē, ka valdībām ir 33 gadi laika, lai renovētu visas savas ēkas. Nu, tā tad e, kopā tas sanāk 2047. gads. Vai tad tas, nu, būtu tāds pārmērīgi tālajošs mērķis? Uh, ka mēs, ko mēs izvirzītu, ka viss sēks jārenovē no sākot no šī brīža līdz 47. gadam. Nē, es jau neesmu pret eh, alternatīvu mērījumu vai indikātoru ieviešanu, piemēram, sasaistot to ar platību vai kvadratūru, bet es nevēlētos zaudēt šīs te ambīcijas. Par 26. punktu vai pāntu un šo 1,5% rādītājs gribētu saglabāt. Tas, ko Pīperkungs teica par uh, sīkamatniekiem, es esmu ticies ar attiecīgās organizācijas uh, pārstāvjiem. Mm, un apvienotajā karaliste tika izdalīta analīze par uh, apvienotās karalistes pienākumu beigt ietaupījums mazo ražotāju uzņēmumos. Un jāsaka, ka rezultāts bija pārsteidzošs. Nav tā, ka viņi ir tie neefektīvākie. Viņi. Nu, es tūlīt pabeigšu pēc divām minūtēm. Runājot par desmito pāntu par koģenerāciju, ko es šeit esmu mēģinājis darīt, tā zināmā mērā provokācija, jūs vēlos uh, provocē diskusiju par to, kādi tad ir uh, eh, kritēriji izmaksu efektivitātes analīzei. Ja katrs uzņēmums uh, apgalvos, ka tas ir uh, izmaksu neefektīvi, nu, uf, tad mēs nekur nenonāksim. Es gribētu izmantot Dānijas modeli. Dāņi ir ļoti labi noteikuši šīs lietas, un ja jūs to nenosakat, tad faktiski šeit ir tikai tāda iespēja apiet likumu ar līkumu. Uh, Tādēļ es vēlētos, lai izvērsto šīs diskusijas par izmaksu efektivitāti. Un tālāk par Proveras kunga e, piezīmi par vēsturiskajām celtnēm. E, šeit mē, mums ir jāvienojas ar visiem ēnu referentiem, tas ir skaidrāk jānorāda. Neat, bet tieši te jau ir atsauce uz ēku direktīvu un šie 3% neatiecas uz vēsturiskajām ēkām. Bet, nu, nav jau laba situācija, kad ir jāizlas trīs dažādi dokumenti, lai saprastu, ko tad attiecināt uz kādu ēku vai ēku kategoriju. Tā kā šeit faktiski runa arī par tādu zinām domāšanas izmaiņām, par kultūras izmaiņām. Ir jāiesaista pilsoņi, ir jāinformē pilsoņi, patērētāju organizācijas Un līdz ar to savā ziņā, es, es savā ziņojumā es piedāvāju uh, izstrādāt šo te īpašo programmu par, par, par gudru uh, viedu enerģijas izmantošanu. Un šeit ir vajadzīgs vairāk līdzekļu, lai mēs varētu piesaistīt pašvaldības, uh, organizācijas, kas, kas nodarbojas ar energo nabadzības problēmām un, un citām un organizācijām, kas nodarbojas ar energoefektivitātes jautājumiem. Uh, Nākamnedēļ būšu jūsu rīcībā arī Strasbūrā, lai mēs varētu aci pret aci pārunāt šīs jautājumus un detaļas. Un paldies eh, par laiku un paldies arī tūkiem. Un, eh, Tiksimies nākamreiz 7. No, eh, jāiesniedz grozījumi līdz 7. novembrim. Paldies!